Uh, good morning, colleagues and uh, other friends. Darbie kolēģi un draugi, es tomēr vēlējos sākt sanāksmi, jo mūsu darba kārtība ir apjomīga. Nu, un tagad es varētu uzstāties ar priekšsēdētājs monologu, pagaidot, kamēr citi deputāti ieradīsies zālē. Kolēģi, sākumā pieņemsim mūsu darba kārtību, vai mēs varam par to vienoties? Ja? Labi. Un ir tikai e, viena neliela korekcija. Proti mums būs viedokļa apmaiņa par e, tiesību ikgadējo uh, ziņojumu pēc maniem paziņojumiem. Un Andrikiens kundze mūs iepazīstinās ar situāciju. Tātad uh, uzsāksim uzklausīšanu par cilvēktiesību stāvokli Dienvidu Austrumu Āzijā bet eh, nesāksim to vēlāk kā 9.45. Un pēc tam būs uzklausīšana par situāciju Ķīnā 11.00. Tālāk otrais punkts - protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 26. un 27. aprīlī. Vai varam pieņemt šo sēžu protokolus? Jā, pieņemam. 10. maijā. 2010. Adopted. 2. un 3. jūnijā apstiprināti. Trešais punkts - priekšsēdētājs paziņojumi. Eh, es domāju, eh, jums vajadzētu atvaļinājuma laikā padomāt par nākamo Saharova balvas laureātu. Līdz 22. septembrim, 2006. vakarā, ir jāiesniedz savu priekšlikumi. Uh, un jūs zinat, eh, ka šos priekšlikums var izteikt vai nu politiskās grupas, vai vismaz 40 deputāti. Tātad tiem ir jābūt vismaz 40 individuāliem deputātiem, kas eh, izvirs savu kandidātu. Pēc tam priekšlikumu tiks aizsūtīt mūsu komitejas sekretariātam. Pēc tam kad eh, tiks izvirzīti kandidāti. 5. oktobrī notiks kopīga sanāksme, kurā piedalīsies AFET, DV un eh, DROA komitejas. Un eh, komitejas prezentēs savus kandidātus un balsojums par trim finālistiem, eh, trim izvirzītajiem kandidātiem, notiks eh, mūsu komitejā 12. oktobrī. Es ceru, ka jūs visi no atvaļinājuma atgriezīsieties ar ļoti labiem priekšlikumiem šajā saistībā. Šodien ir 15. jūlijs, un mums vajadzētu atcerēties sekojošo. Uh, Pirmām kārtām eh, šīs sasaugums tika inaugurēts 15. jūlijā, bet tā eh, arī ir eh, Natālijas Estemīraus nāves gada diena. Tieši šajā dienā mēs uzzinājām, ka tika nogalināta Natālija Estemīrova. Un, protams, atcerēsimies, kas ieguva Saharo balvu pagājušā gadā. Un ņemot vērā to, ka neviens nav uh, sodīts par Natālijas Estimīros noslapkavošanu. Memorial organizācija joprojām turpina izjust spiedienu no Krievijas iestādēm. Mūsu prezidents Buzeks ir nācis klajā ar paziņojumu, ņemot vērā pirmo Natālijas Estemīros nāves gada dienu. Further information on Russia. You may have known. Tālāk par Krieviju. Pirmdien, 12. jūlijā, Maskavas uh, tiesa uh, notiesāja uh, Andreju este, and... divus uh, izstāžu zāles īpašniekus. Viņiem tika piespriests liels naudas sots 120 tūkstoši rubļu un 200 tūkstoši rubļu. Uh, jo viņi 2008. gadā sarīkoja izstādi Forbidden Art, aizliegtā māksla. Un e, tiesneši apgalvoja, ka Sedorovs un Jeremēvs e, ir izmantojuši reliģisku simbolismu tādā veidā, ka viņi ir uh, nodarbojušies ar zaimošanu, it sevišķi aizskarot ortodoksālo kristiešu jūtas un arī sējuši naidu uh, iedzīvotāju vidū. Es uh, domāju, ka mūsu delegācijai ir jādod uz Maskavu un es domāju, ka Jerofejevs un Samorovs e, izvirzīs apelāciju pret tiesas spriedumiem. Es vēlējos pievērst jūsu uzmanību tam, ka Eiropas Savienības Dūmas sadarbības komitejas priekšsēdētājs Fleckensteina kungs ir sastādījis ziņojumu par šo konkrēto tiesvedības lietu, un viņš ir apņēmies arī tikties ar abiem kungiem, tad, kad viņš nākamreiz dosies uz Maskavu. Tālāk vēlējos paziņot, pēc tam, kad tikās paplašinātais uh, apakškomitejas birojs, uh, trīs kolēģi dosies uz Beslanu, Krievijā, Dienvidu Osetijā, lai atgādinātu vai atcerētos Beslānas tragēdiju, traģēdijas gada dienu, kad vairāk par simts bērniem tika nogalināti antiterorismu operācijā. Trīs eh, kolēģi ir uh, Andrikēns kundze, vicepriekšsēdētāji, kas sēž man blakus, es un Bērmanu kungs. Tātad mēs trietā dosimies uz Beslamu, lai atminētu šo traģēdiju. Tiksimies ar ļoti daudzām eh, nevalstiskajām organizācijām un upuru piemiņas organizācijām Beslanā kaut kur 1. septembrī. Vēlējos jums arī paziņot, ka saskatīt sakarā ar Sahrova tīkla izveidošanu 2008. gadā, to izdarīja prezidents Pöterings, birojs beidzot ir pieņēmis uh, reglamentu šī tīkla darbībai. Kāds ir lēmums? Tiks uh, publicētas kopīgas apelācijas, tiks uh, organizētas tikšanās starp Eiropas Savienības parlamentāriešiem un Saharova balvas laurājātiem. Uh, uz vietām, un mēs vēlēs, vēlēsimies, lai laureāti piedalās Eiropas parlamenta rīkotajos pasākumos, tiks organizēti pasākumu universitātēs un daudz citu pasākumu. Un šo tīklu vadīs pēdējais Saharo balvas laureāts un Eiropas parlamenta pārstāvis. Tālāk, Šrilanka. Mēs ļoti uzmanīgi esam sekojuši tam, kas ir noticis Šrilankā, ņemot vērā attīstību cilvēktiesību jomā. Un 1. jūlijā Eiropas komisija e, vēlas pārtraukt VSP plus e, privilēģijas Šrilankā, jo valdība nebija gatava ar mums sadarboties un neievēroja 15 normas, kas ir saistīts ar cilvēktiesībām. Un līdz ar to mēs nevaram dažādas tirzniecības atvieglojumus pagarināt uz vēl sešiem mēnešiem. Sīrija. Tā patiešām bija milzīga vilšanās. Jo pagājuši nedēļ mēs uh, uzzinājām, ka Paitam Salamalī kungs, tiesnesis, cilvēktiesība aktīvists, uh, ir notiesāts Sīrijas militārajā tiesā, viņam ir piespriesti četri gadi cietumā, tiesa notika 3. maijā, un viņu apvaino uh, nepatiesu ziņu izplatīšanā, kas varētu iedragāt uh, nācijas morāli. Es domāju, ka šādi, šādas apsūdzības, šādi atsūdzību nosaukumi ir jānosoda un uh, tas mums ir sagādājis sarūktinājumu. Almalas kungam ir 79 gadi, viņa veselība arī vairs nav spīdoša, un līdz ar to mums vajadzētu pievērst uzmanību šim gadījumam starptautiskajā arēnā. Un es domāju, ka viņa advokāti noteikti iesniegs apelāciju tiesā, pārsūdzēs apsūdzību. Un mēs pieprasām, lai Sīrijas iestādes garantē to, ka pret uh, kā Almarija kungs uh, var um, baudīt piekļuvi veselības aprūpas pakalpojumiem un ka pret viņu šajā ieslodzījuma laikā attieksies cienīgi. Ēģipte. Jūs noteikti atminēsieties, ka 10. maijā mums bija uzklausīšana par cilvēku tiesībām Ēģiptē, un tas bija viens no tematiskiem lokiem, ko mēs regulāri apspriežam, runājot par Eiropas Savienības kaimiņu valstu politiku. Mēs uzklausījām Motas Velfeģīrī, un, diemžēl, pēc tam Ēģiptes avīza El Ahram 22. maijā publicēja rakstu kas uh, vēršas pret uh, Eiropas Savienības uh, vidusjūras reģionu valstu cilvēktiesību aizstāvju organizāciju un pārmet mums to, ka mēs esam kritizējuši cilvēku tiesības Ēģiptē, cilvēktiesību ievērošanu Ēģiptē. Un tas ir ļoti nožēlojami, ka mēs nedrīkstam izteikt nekādu konstruktīvu kritiku un pēc tam Tas tiek apspriests avīzē, kas ir ļoti tuvu stāvoša valdības augstākiem ešeloniem. Pagājuši nedēļu mēs pieņemām trīs rezolūcijas, vienu par situāciju Kirgistānā. Mēs pieprasījām, lai pagaidu valdība izmeklētu notikušos vardarbības aktus, lai tiktu izveidot neatkarīga izmeklēšanas komisija. Un, protams, šeit varētu iesaistīties arī starptautiskie spēlētāji, ja tas būs nepieciešams. Tālāk mēs pieprasījām uh, lai eh, situācija Kirgistānā tiktu stabilizēta un lai netiktu pieļautas nekādas turpmākas vardarbības izpausmes. Un, protams, mēs vēlamies, lai Uzbekistānā un Tačikistānā tiktu garantēta stabilitāte un miers. Otra steidzamības rezolūcija bija veltīta Ziemeļkorejai. Šajā rezolūcijā Eiropas parlaments ir uh, asi nosodījis uh, cilvēktiesību pārkāpums Ziemeļkorejā. Un uh, šī rezolūcija sekoja uzklausīšanai, kas tika organizēta mūsu apakškomitejā pirms dažiem mēnešiem. Rezolūcijā arī dalību valstis tika mudinātas uh, sagatavot rezolūciju ANO uh, Uh, un pieprasīt, lai Ziemeļkorejā notikušie noziegumi pret cilvēci tiktu uh, tiesāt saskaņā ar starptautiskiem standartiem, ņemot vērā to, ka tiek izveidotas koncentrācijas nometnes, uh, cilvēki tiek publiski sodīti ar nāvi un notiek vēl citi smagi cilvēktiesību pārkāpumi. Protams, ir jāizvērtē cilvēktiesību pārkāpumi Ziemeļkorejā un Eiropas Savienībai vajadzētu iecelt īpašo sūtni Ziemeļkorejā. Eh, trešā rezolūcija bija veltīta Zimbabvei. Mēs pieņēmām steidzamības rezolūciju, it sevišķi runājot par eh, cilvēktiesību aktīvistu Farai Magubu. Viņš runāja par cilvēktiesību pārkāpumiem Dimanta raktuvēs Zimbabvē. Beigās eh, viņš tika atbrīvots pēc tam, kad bija mm, atbrīvots un e, viņam tika piespiests nosacīts sots pēc tam, kad viņš jau bija pavadījis e, cietumā vienu mēnesi. Nu jā, ņemot vērā viņam izvirzītās apsūdzības, tur tika izvirzītas līdzīga rakstura apsūdzības, kāds tika izvirzītas cilvēktiesību aizstāvjiem Sīrijā. Tā tad e, šādas kriminālas apsūdzības uh, Nav nekas jauns valstīs ar šādu režīmu. Līdz ar to mums vajadzētu ļoti uzmanīgi sakot tam, kas norisinās šajās valstīs, un e, jaņem vērā, ka Farēmu Bubu kungs ir pelnījis aizstāvību. Vēl e, vēlējos pastāstīt, ka Kubas valdība nesen atbrīvoja ļoti daudz politiskos ieslodzītos un ieslodzītie eh, tika nosūtīti kopā ar saviem ģimenes locekļiem trimdā Spānijā. Uh, tie bija. Um, Priekšsēdētāji, diemžēl, tiek izslēgts mikrofons. Uh, tā tad uh, tie galvenokārt bija sieviešu baltā radinieki, kas bija um, arī viens no kandidātēm Sakaro balvas radīšanai, un mēs augstu vērtējam šo faktu, ka politiskie ieslodzītie tika atbrīvoti, bet vēlamies pieprasīt cilvēktiesību ievērošanu Kubā. Mums par to būs arī uzklausīšana. Uh, Un mēs arī sazināsimies ar uh, šīm sievietēm Baltajā. Viņas sazināsies ar Buzeka kunga biroju, lai mēs varētu apspriesties, vai šī organizācija varētu ierasties uz plenārsēdi uh, pie mums un beidzot saņemt sev piespriesto balvu, jo viņas to vēl nav varējušas paņemt uh, ieslodzījuma dēļ. Kolēģi, es domāju, ka man ir jābeidz uh, savs monologs, jo savādāk mums pietrūks laika. Es nu pat saņēmu vēstuli Startautiskās krimināla tiesas ģenerāla prokurors Luis Moreno Campo, kas bija pirms kādu laiku ieradies mūsu apakškomitejā, ir atsūtījis vēstuli, un viņš pauž pateicību par to, ka mēs esam ar viņu sazinājušies, un viņš izmanto izdevību mums paziņot par spriedumu, ko pieņem Startautiskā krimināla tiesa 12. jūlijā, ņemot vērā Sudāns prezidenta Omara Albašīra lietu. Viņš raksta, ka pirms tiesas izmeklēšanā e, tika izrakstīts otrais āresta orderis Albašīra kungam par trim genocīdu gadījumiem. Ģenerāla prokurors Moreno Campo cer, ka ņemot vērā apstākļi, ka genocīds ir vissmagākais starptautisko kriminālu tiesību noziegums. Mums ir jābūt patiešām apņēmības pilniem palīdzēt starptautiskajai krimināla tiesai un ir jāpanāk, lai Alba Šīra kungs beidzot tā, stātos taisnas tiesas priekšā. Es domāju, ka tagad varam pievērsties sastajam darba kārtības punktam viedokļa apmaiņa par gada ziņojumu par cilvēku tiesībām pasaulē 2010. gadā. Parlamenta referente ir mūsu apakškomitejas vicepriekšsēdētāja Laima Lūcija Andrikiene, un mēs varētu atcerēties, ka augstā pārstāve Aštonas kundze eh, jūnija plenārsēdē piedāvāja mums savu ziņojumu, uh, un daudzi no jums ir piedalījušies eh, debatēs. Tur mēs runājam par trim ļoti nozīmīgiem jautājumiem. Mēs tātad apspriedām igadējo cilvēktiesību ziņojumu un tāpat apspriedāmies par cilvēktiesību aizstāvjiem. Un uh, uh, bija arī rezolūcijas, kas skāra regulu par uh, spīdzināšanā izmantotajiem instrumentiem. Es vēlējos tikai citēt augsto pārstāvu Eštons kundzi. Viņa teica, ka viņa ir gatava pārskatīt Eiropas Savienības igadējo cilvēktiesību stratēģiju un uzsākt konsultāciju procesu, lai varētu uh, attīstīt uh, un izveidot jaunu cilvēktiesību stratēģiju šogad. Es domāju, mūsu apakškomitejai patiešām būs lieliska iespēja kopīgi ar referenti apspriesties par šo ziņojumu un uh, Eh, ciešāk sakot augstās pārstāvs darbam. Un tagad došu vārdu Laimai Lūcijai Andrikienai, referentē Lūdzu. Thank you, Madam President. I will speak Lithuanian today. Europos parlamentas eh, pradeda renkti metinę ataskaitą, savo metinę ataskaitą dėl. Priekšsēdētā, dārgie kolēģi, tātad mēs sākam gatavot ikgadējo ziņojumu par Eiropas Savienības politiku cilvēku tiesību jomā. Un pēc Eiropas Savienības augstās pārstāves prezentācijas par Eiropas eh, Savienības eh, rīcības programmu cilvēktiesību jomā. Mūsu ziņojums aptver lielāku laika periodu, sākot no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 31. decembrim. Šis eh, ziņojums paver iespēju analizēt cilvēku tiesību situāciju, un šī analīze būs strukturēta. Tas var kļūt par ļoti uh, labu instrumentu ne tikai Eiropas Savienības politikai šī jomā, bet tas noteikti kalpos arī kā piemērs tam, kā iekšējo un ārējo rīcību politiku var koordinēt cilvēku tiesību un demokrātijas jomā. Tātad, kā es teicu, atskaites periods šim ziņojumam sakrīt ar e, šo finanšu un ekonomisko krīzi. Un e, jāsaka, šī ziņojuma konteksts ir ekonomikas un finanšu krīze. Uh, Un tik strauji attīstošās ekonomikas kā Indija, Ķīna un Brazīlija, kas patreiz ir iesaistījušās globālajā elites klubā, eh, neuzrāda labākos rādītājus attiecībā uz cilvēktiesībām un demokrātiju. Un tad, kad mēs pieņemam lēmumus par eh, ekonomikas attīstību, tad cilvēktiesības ļoti bieži šajās diskusijās ar minētajām valstīm tiek piemirstas. Jāsaka, ka mēs nedrīkstam par zēmu novērtēt arī klimata izmaiņu ietekmi. Uh, jo, lai cik tas nebūtu paradoxāli, bet tās būtiski ietekmē cilvēku tiesības. Un te es nerunāju tikai par eh, visneaizsargātākajām cilvēku grupām, kā vietējie iedzīvotāji jaunatīstības valstīs, bet šīs klimata izmaiņas var būtiski ietekmēt cilvēku tiesību situāciju pasaulē. Uh, Tā kā šajā sarežģītajā kontekstā Eiropas Savienībai izvirzās ļoti tāds sarežģīts uzdevums sistemātiski un konsekventi runāt par cilvēku tiesībām ar tādām valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības. Cilvēku tiesību jautājumi ir jāiestrādā arī tirdzniecības attīstības un citu Eiropas Savienības ārējās uh, politikas, uh, uh, ārējo politiku diskusijās ar citām valstīm. Tas vēl viens ļoti svarīgs konteksts ir Lisabonas līgums, kas stājās spēkā 2009. gada decembrī. Lisabons līgums ievieš ļoti daudz inovāciju ārpolitikas jomā, kur galvenais mērķis ir uh, piešķirtu papildus vērtību Eiropas Savienības uh, politikām. Par kādām vērtībām šeit runāja, kā piemēram cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, cilvēktiesību respektēšana, tiesiskums, minoritāšu tiesības un citi jautājumi. Tātad tie ir principi, kuriem jākalpo par pamatu Eiropas Savienības ārējai darbībai un jākļūst par tās pilāriem. Vēl viena svarīga lieta, kas būtu jāpiemina šajā viedokļa apmaiņā par ikgadējo ziņojumu, ir Eiropas Savienības ārējās rīcības dienesta izveidošana un uh, dažādo ārējo instrumentu apvienošana, ārpolitika, tirdzniecība, attīstība, humānā palīdzība, starptā, attiecības ar starptautiskajām organizācijām. Tātad visu šo rīcību politiku kombinācija pavērs iespēju Eiropas Savienībai runāt eh, skaidrāk, skaļāk un redzamāk savās eh, attiecībās ar citām partneru organizācijām. Es neiecīnāšos detaļās, jo mūsu laiks ir ierobežots par vispārīgajām procedūrām, bet tas arī ir ļoti svarīgs aspekts, kad runājam par cilvēku tiesībām un cilvēku tiesību lomu Eiropas Savienības ārējās darbības sfērās. Šajā ikgadējā ziņojumā mums ir jārunā par cilvēku tiesību instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā. Pirmkārt, gribētu uzsvērt, ka tās ir vadlīnijas, un tas ir galvenais instruments, ar kur palīdzību mēs identificējam Eiropas Savienības rīcību politiku cilvēktiesību kontekstā. Tālāk nākamais instruments ir dialogs un konsultācijas cilvēktiesību jomā. Trešais elements ir līdzdalības starptautiskajās organizācijās ANO, tās ģenerāla asambleja un uh, ģenerālas asamblējas trešā komiteja, kā arī ziņojuma. Atsevišķā daļā mums vajadzētu runāt par cilvēktiesību pārkāpumiem konkrētās valstīs. Un jāsaka, ka protams, mēs nevaram izmantot izmantot eh, šo vienkāršo instrumentu, kā tikai norādīšana ar pirkstu uz eh, sliktajiem. Nē, bet tomēr valstis ir jāsauc eh, vārdos un tālāk ir runājama par valstīm, kurās joprojām ir spēkā nāves sots, pret to arī vajadzētu cīnīties tālāk cilvēktiesību aktīvistu ieslodzīšana, represijas pret viņiem. Tāpat ir jārunā par kultūras uh, vērtību saglabāšanu, par tiesībām uz uh, brīvu ticības izpausme. Un es gribētu tiešām aicināt visus kolēģus, politiskās grupas, nevalstiskās organizācijas atbalstīt šo ziņojumu. Un es arī būtu pateicīgi, ja kolēģi sniegtu savus komentārus šajā pirmajā viedokļa apmaiņā par šo ikatējo pārskatu. Paldies Andrikienas kundzei! Jāsaka, ka Protams, parādās gan šie jaunie faktori, kas ir ļoti svarīgi un jāņem vērā. Un mums arī ir jāraugās uz šo dažādo cilvēku tiesību instrumentu efektu. Bez tam es domāju, ka mums vajadzētu meklēt eh, šajā ziņojumā arī stratēģiskas atbildes uz eh, izaicinājumiem, ar ko sastopamies. Uh, Mums vajadzētu redzēt, kāda varētu izskatīties jaunā cilvēka tiesība stratēģija, kāda varētu būt mūsu priekšlikuma šai sakarā. E, šo stratēģiju te Kaisers kundze apsprieda arī starptautiskajā nevalstisko organizāciju asamblējā. Un tur cilvēki runāja par to, kā būtu iespējams e, visus saliedēt uh, vienā veselumā, lai tiešām uh, panāktu konkrētus rezultātus. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, un to mēs varētu arī iestrādāt šajā jaunajā stratēģijā. Tālāk. Mums ir 15 minūtes īsām diskusijām. Vai kāds vēlas izteikties, vai varbūt ir kādi komentāri? Lohbīlers kundze. Paldies. Patiešām ir grūti to komentēt īsi, jo ziņojums ir ļoti apjomīgs, un man šķiet, man nav daudz ko piebilst tam, ko teica Andra Kienas kundze. Tas tikai atceros, ka pirms pāris mēnešiem, kad lasīju pirmo versiju, Man likās, ka ziņojuma ievadaļa bija ļoti laba, jo tur gāja runa par nepieciešamību nodrošināt saskaņotību starp uh, to, ko Eiropas Savienība dara cilvēku tiesību sakarā iekšpolitikā un ārpolitikā, bet eh, tālāk attiecīgajā nodaļā tas netika pietiekami atspoguļots, kā piemēram, kur iet runa par uh, cip eh, šiem aizturēšanām un uh, ieslodzīto izvietošanu ieslodzījuma vietās ārpus ASV. Uh, Un tāpat arī mēs varētu varbūt ziņojumā pasvītrot nepieciešamību strādāt pie ekonomikas, sociālajām un kultūras tiesībām, varētu izskaidrot, ko tas nozīmē. Man šķiet, ka ne tikai ziņojumā, bet arī mūsu darbā vispār mēs par to pietiekami daudz nedomājam. Paldies Lohbīlers kundzei! Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Priekšsēdētāja vietniekums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu dalīties domās par šo ziņojumu. Tas ir ļoti interesants un man ir liels prieks, ka šis ziņojums salīdzinājumā ar iepriekšējiem vairāk runā par konkrētiem instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā un par šo instrumentu iedarbīgumu. Jo bieži mēs runājam par tādām ļoti gaisīgām, netaustāmām idejām cilvēku tiesību jomā un reti, kad spējam atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, ko mēs konkrēti varam darīt. Un man patīk šis ziņojums no tā viedokļa, ka tur ir izvērtēta mūsu rīcībā esošo instrumentu efektivitāte. Es nezinu, vai būtu iespējams to realizēt, bet es gribētu ierosināt sekojošo. Es saprotu, ka mūsu ziņojumi ir kā situācijas apraksts, un es domāju, vai secinājumu daļā mēs nevarētu pievērst uzmanību tendencēm. Piemēram, kur situācija pasliktinās, kur situācija ir stabilizējusies un kur tā uzlabojas jo, ja mēs salīdzinām savus ziņojumus katru gadu, tad mēs varētu izdarīt secinājumus par vispārējām attīstības iezīmēm. Paldies, vai vēl kāds vēlas izteikties? Tātad es gribētu pavisam nelielu papildinājumu. Uzklausot to, ko teica kolē, mani kolēģi, un tad došu vārdu ot, ministra um, priekšsētā vietniekam. Es gribētu teikt sekojošo tātad. Izvirzās jautājums par um, saskaņotību un konsekvenci starp mūsu iekšpolitiku un ārpolitiku cilvēktiesību jautājumos. Varbūt mēs varētu kontaktēties ar Gāles kundzi, kas Lība komitejā ir referente par šo jautājumu. Un kā jūs zinat, reizi gadā mēs gatavojam ziņojumu par cilvēktiesību situāciju pasaulē. Un tiek gatavots vēl viens ziņojums par cilvēktiesību situāciju Eiropas Savienības iekšienē. Ļoti bieži šie ziņojumi nerezultējas nekādos taustāmos pasākumos. Bet Tā kā šie ziņojumi tiek sagatavot apmēram vienlaicīgi, tad mēs varbūt varētu šos ziņojumus plenārsēdē apspriest vienlaicīgi. Un tad mēs varētu uzaicināt gan Redings kundzi, gan Lēdiju Ashtoni piedalīties šajās debatēs, tad mēs varbūt varētu tiešām izvērst tādas pilnvērtīgas debatas par cilvēktiesību situāciju Eiropas Savienībā un pasaulē. Tālāk Zemkas kunga priekšlik, priekšlikums arī bija ļoti vērtīgs. Es tam pilnībā piekrītu. Es nezinu, ko uh, jūs domājat, priekšsēdētājs ietniec kundze, bet uh, es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mēs izvērtētu tendences, attīstības tendences cilvēktiesību situācijas attīstības jomā. pat varētu atspogļot situāciju dažādās konkrētās valstīs, tīpaši tajās, kurā mēs sakojam. Un priekšsētāja vietnieces kundze lūdzu, vēlreiz vārds jums, Andrikienas kundzei. Paldies, vēlreiz pateikties visiem kolēģiem. Pirmininkai už, už. Eh, vēlreiz pateikties Lokbīlers kundzei un eh, vicepriekšsēdētājiem kungam par izteiktām piezīmēm un priekšlikumiem. Viņa domas man šķiet pieņemamas un izteiktais priekšlikums runāt par e, Eiropas Savienības cilvēktiesību stratēģiju un cilvēktiesību ievērošanu ārpus Eiropas Savienības ir patiešām vērtīgs. Un, protams, ir vairāki ziņojumi, ko mēs vienlaicīgi varētu apspriest parlamentā, un līdz ar to mēs varētu salīdzināt situāciju vairākās valstīs vienlaicīgi. Man tas šķiet vērtīgs priekšlikums, es nezinu, ko domā citi kolēģi, protams, mēs arī apspriedīsimies ar mm, ārlietu komiteju, bet nevajadzētu visu mērīt ar dubultu mērauklu. Ir e, jābūt vienādiem standartiem, kas attiecinām gan uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, gan arī uz trešajām valstīm. Vēl kāds jautājums. Kādā veidā mēs varam izmērīt cilvēktiesību situāciju, kāda kritērija ir jāizmanto, lai to varētu atspoguļot. Mēs jau vairākas reizes esam lūguši, lai padoma un komisija izstrādā šāds indikātors kritērijus, bet līdz šim mēs nesam daudz ko panākuši. Ceru, ka ar šī ziņojuma palīdzību gan tas notiks. Vēlējos pateikt, ka esmu gatava ziņojumā integrēt jūsu priekšlikumus, labās domas un esmu gatava sagatavot tādu ziņojumu, kas atspoguļos nevienu manu, manas politiskās grupas viedokli, bet arī visa Eiropas parlamenta viedokli par to, kas notiek pasaulē cilvēktiesību jomā. Es ceru, ka šodien mēs varēsim jau Um, noteikt mūsu kalendāru attiecībā uz grozījumu iesniegšanu un visiem priekšlikumiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Kolēga Donskis vēl. Rons, Donska kungs, un pēc tam es kaut ko teikšu par uh, iesniegšanas datumiem. Paldies! Es vēlējos uh, atbalstīt uh, tos priekšlikums, ko izteica mūsu priekšsēdētājs kundze un priekšsēdētājs vietniece. Nerima keliančių tendencijų ir Europos Sąjungos. Nevajadzētu izmantot dubultus standartus cilvēktiesību politikā. Mēs esam pieredzējuši tādas uh, vairākas nevisai patīkamas attīstības tendences, runājot arī par uzbrukumiem plašsaziņas līdzekļiem. Tas notiek arī Eiropas Savienības teritorijā. Eh, cilvēku garīgā veselība arī tiek ietekmēta nelabvēlīgi. Un, ja mēs vēlamies, lai mēs tiktu uztverti nopietni kā cilvēktiesība aizstāvi, mums vajadzētu izvairīties no dubult standartu izmantošanas. Paldies! Donskis. Paldies, Donska kungs! Un tagad daži vārdi par mūsu kalendāru. Tā tad. Ziņojuma projekts tiks aplūkots 30. oktobrī, otrās diskusijas notiks 20. 30. septembrī pirmais, um, pirmā viedokļa apmaiņa, saka priekšsādētāji, 29. novembrī balsojums norisināsies ārlietu komitejā un pēc tam ziņojums uh, tiks apspriests plenārs sēdē, bet es domāju, ka mēs esam vienojušies par to, ka vismaz divreiz gadā mums ir jāsarīko šāda apspriede. Tā tad ir jāsarīko plenārsēde, kurā mēs runātu tikai un vienīgi par cilvēktiesībām. Tas ir mūsu politikas ļoti nozīmīgs elements, un, protams, mēs šeit varētu runāt arī par Saharovu balvu. Situācija ir patiesi tāda intriģējoša, būtu ļoti labi, ja mēs varētu šos temātus apspriest vienlaicīgi. Un ja mūsu sanāksmēs vēl piedalīsies augstā pārstāva, tas būs ļoti auglīgi. Es zinu, ka augstā pārstāva noteikti vēlas ar mums apspriesties par cilvēktiesību jautājumiem un vēlas to darīt regulāri. un iespējams, ka tiks izstrādāt grozījumi. Kolēģi tos iesniegs Andrikienas kundzei, un šķiet, ka 7. oktobrī mēs varētu noteikt termiņu grozījumu iesniegšanai. Dargie kolēģi, dargie klātesošie, tagad mēs nonākam pie mūsu sanāksmes interesantākās daļas. Mēs apspriedīsimies par cilvēku tiesībām Dienvidu Austrumu Āzijā. Tas ir piektais darba kārtības punkts. Mēs runāsim par situāciju četrās valstīs - Vietnamā, Kambodžā, Lausā un Taizemē. Nu jā, tas ir tā visai uh, īpatnēji, ka mums nav atvēlēts pietiekam daudz laika, lai runātu par šo situāciju četrās valstīs, kas ir ļoti atšķirīgas. Bet, nu, domāju, ka mēs uh, varam vismaz apspriesties, uh, apmainīties viedokļiem un vēlējos mūsu vidū sirsnīgi sveikt vairākus viesus no Vietnamas, no Batnā kopienas. Eh, tie ir budisti, budistu kopiena, un Vietnamā pret viņiem notiek ļoti cīņas cīņas. Eh, sirsnīgi sveicu viņus mūsu vidū. Un pirms uzsākt diskusijas, es vēlējos teikt, ka Eiropas parlaments ir eh, ļoti uzmanīgi vērojis cilvēku tiesību uh, attīstību šajās valstīs, tā izemē notika nemieri nesen, un tika pieņemts arī drošības likums. Un, protams, gan Taizemē, gan Vietnamā tiek uh, apspiesta reliģiskā brīvība, Kambodžā mēs varam runāt par bēgļiem. Un pat tiešām uh, šajās valstīs tiek apdraudēta cilvēku drošība. un starptautiskā krimināla tiesa ir konstatējusi, ka tā lēnītēm soli pa solim ir jāpievēršas arī tam, kas notiek Kambodžā. Bet, ja runājam par Taizemi un Laosu, ir jāpiemina Mong grupa un eh, viņu izdzīšanu, tātad viņiem nācās piespiedu kārtā pārcelties uz tā izemi. Vēlējos mūsu vidū sirsnīgi sveikt uh, Sofiju Ričardsons kundzi. Viņu esam jau satikuši vairākas reizes. Pēdējo reizi satikāmies Vašingtonā, kad uz turieni devās Eiropas parlamenta delegācija. Doktora Ričardsone ir patiešām uh, liela eksperta šajās jomā, viņa strādā Human Rights Watch, un vēlējos eh, Richardsons kundzi sveikt mūsu vidū, un, protams, mēs ar lielu nepacietību klausīsimies eh, jūsu vēstījumā. Nu, eh, es jums nevaru dot daudz laika, bet katrā ziņā desmit minūtes jums pienāks, lūdzu. Es paņemšu. Thank you very much. Paldies. Paldies uh, apakškomitējai, paldies Hautals kundzei par to, ka šorīt uh, ir organizēta šāda uzklausīšana. Un patiešām tas ir ļoti vērtīgi, ka parlaments ir uh, pievērsies situācijai šajās valstīs un beidzot tik pieņemta arī rezolūcija par Ziemeļkoreju. Es vēlējos runāt par četrām valstīm desmit minūšu laikā, tātad par Kambodžu. Mēs esam uh, norūpējušies par to, ka cilvēkiem tiek atņemta zeme, viņi cieši bādu un arī cilvēktiesību aktīvisti tiek apspiesti. Un mēs esam ievērojuši arī netaisnīgu tiesvedību un. Eh, tiek apspiesti mierīgi procesi, kā arī eh, cilvēkiem, kas meklē patvērumu un bēgļiem, netiek piedāvāts viņiem pienākušās privilēģijas. Un eh, es mēģināšu runāt par tādiem kritiskiem jautājumiem, par kuriem deputāti pauda izrādīt tādu lielu interesi. Tā tad ir piešķirt apmēram 100 miljoni dolāri, lai varētu palīdzēt šīm valstīm un uh, e, Kmer Rūž cietuma e, direktors uh, nesen tika aizņemt atlaists no darba un bet mēs esam pieredzējuši, ka neviens nevērš pret korupciju, valstī situācija nav uzlabojusies un Eh, Hansen, premjerministrs, eh, vada valsts ar tādu ļoti stingru roku, līdz ar to mēs nevaram runāt eh, par taisnas tiesas spriešanu valstī, un ļoti daudzi Kambodžas iedzīvotāji cieš no tā, ka viņi tiek tiesāti par noziegumiem, ko nav izdarījuši, un pēc tam viņiem nāks sēdēt cietumā. Mēs uzskatām, ka situācija mainīsies tikai tad, ja mēs uz starptautiskās skatūs būsim ļoti kritiski, un, protams, mēs nevaram valstī turpināt pie piešķirt finansējumu, ja viņi neievēro mūsu noteiktās normas arī cilvēktiesību jomā. Mums ir jākontrolē situācija valstī un ir jāveic regulāras inspekcijas. Ja mēs runājam par bēgļu aizsardzību Kambodžā, uh, Ir daudzi cilvēki, kas ierodas arī no Vietnamas un Laosas. Viņi vairs nevar uzturēties savā valstī tādēļ, ka viņus var spīdzināt, iemest cietumā vai pat nogalināt. Un ir eh, ļoti daudzi patvērumu meklētāji, kas 2009. gada decembrī devās no Kambodžas uz Ķīnu un eh, tur pret viņiem neatiecās saskaņā ar ANO drošības padomus noteiktajām bēgļu tiesībām. Ir arī eh, Eiropas Savienības konvencija, kas vērš pret spīdzināšanu, un es varu minēt vēl vairākus dokumentus, ko ir parakstījis Kambodža, bet kurus tādiem žēl neievēro. 2009. gada decembrī Eh, notikušais eh, pierādīja to, ka Kambodža nav pilnībā pārņēmusi cilvēktiesību konvenciju un bēgļu tiesību konvenciju, un tāpat neievēro citas saistības, ko tai uzliek šīs konvencijas ratifikācija. Mēs saprotam, ka šo bēdīgo situāciju, kurā atrodas bēgļi, nevar risināt Kambodžas valdība. Nē, šeit eh, ir jārunā starptautiskajai kopienai, ANO augstajam pārstāvim bēgļu jautājumos arī ir jāņem vērā savas aizsardzības pilnvaras un mēs, protams, vēlamies arī sazināties ar Kambodžas valdību un pateikt, ka mēs nereaģēsim mierīgi uz šādām parādībām. Tālāk par Lausu. So Jā, Es, protams, jums došu uh, vairākas minūtes. Uh, jums ir gandrīz tāda neiespējama misija izteikties tik īsā laikā, saka priekšsēdētāji. Paldies, paldies, ka jūs ievērot arī manas cilvēktiesības sakrunātāju. In a very broad statement, uh, the Lao government imposes severe restrictions. Jāņem vērā ka valdība smagi ietekmē arī eh, cilvēku pulcēšanās eh, brīvības, eh, viedokļu brīvību un arī vārdu brīvību. Jūs runājāt par mongu bēgļiem no Taizemes un mēs piedzīvojam šāds bēgšanas gadījums 2009. gada decembrī. Mēs runājam par trim uh, autonomām cilvēku grupām - 350 mūki no Monkan grupas, viņi valstī ir vajāti, bet ASV viņiem piedāvāja patvērumu iespējas, arī Austrālija un Kanāda to piedāvāja, un ir 4500 Mankhau grupas mūku, un ANO augstais bēgļu pārstāvis ir pētījis viņu gadījumu, bet ir vēl apmēram 800 cilvēku, kuri netiek pietiekami augstā līmenī aizsargāti likumīgā veidā. Ir arī Pong un Bangokas grupa, un viņi netika aizsūtīti atpakaļ uz Laosu, eh, bet eh, viņu ģimenēm netika piedāvāta aizsardzība. Human Rights Watch nosodīja to, kas ir noticis Taizemē, tur arī tika uh, vajāta uh, mūku kustība, un Taizēmas valdība izmantoja vardarbību un spēku, lai šos cilvēkus padzītu no nometnes, kur viņi atradās, un viņiem nācās beigt atpakaļ uz Laosu. Daudzi cilvēki, kas ar varu tika piespiesti pārcelties uz citu vietu, uh, Es vēlējos tagad atvainoties Lausai par to, ka es nevaru pareizi izrunāt šīs provinces vārdu. Tātad vienā no provincēm bija vairākas bēgļu nometnes, tur nebija elektrības, arī sanitārās ierīces atradās bēdīgā stāvoklī, un šie cilvēki nevarēja piekļūt ne veselības aprūpas pakalpojumiem, ne arī izglītībai. Un e, vietējie iedzīvotāji pret viņiem vērsās, viņi tika vajāti un šie cilvēki, protams, vietējiem iedzīvotiem arī bija grūtības apstrādāt zemi, jo daudz nometnes tika izvietotas tiešā tūmā lauksaimniecībā apstrādājamai zemei. Mēs arī sazinājāmies ar šo nometņu vadītājiem, mēs vēlējāmies vairāk uh, uzzināt uh, par šo situāciju, bija noteikta arī komandants stunda, tā tad uh, cilvēkiem konkrētā laikā vajadzēja atgriezties atpakaļ nometnē, viņiem nebija brīvas pārvietošanās iespējas. Kopš decembra uh, valdība ir sākus runāt par to, ka vajadzētu nometnē ieviest uh, maigāks noteikums, ka cilvēki varētu brīvāk pārvietoties, bet līdz šim nekāds uzlabojums nav panākts. Tālāk eh, tika izteikta prasība Taizemes valdībai, lai starptautiskās kopienas pārstāvi arī varētu apmeklēt šīs nometnes. Un uh, doties uz šīm nometnēm ir patiešām ļoti sarežģīti, un mēs eh, šorīt sazinājāmies ar ASV senāta pārstāvjiem. Viņi nu pat bija lausā, viņi mēģināja apmeklēt šo nometni, bet, diemžēl, viņiem tika liekta piekļuve un uh, līdz ar to uh, cilvēkus mēģina atturēt no sazināšanās ar non-kai mūkiem. Viņiem uh, ir gandrīz neiespējami uzņemt apmeklējumu, apmeklētājus, un, protams, visas vizītes tiek ierobežotas kopš marta mēneša divas trešdaļas non-kai pārstāvi ir devušies atpakaļ uz tā izemi, jo Eh, situācija taizemē, situācija Lausā eh, kļuva smagāka, viņi devās uz Bangoku, bet īstenībā taizemes valdība šiem mūkiem nepiešķīra eh, iespēju doties prom no valsts, viņi nevarēja, viņi nesaņēma tātad izceļošanas atļaujas, un mēs vēlamies, lai mūkiem tiktu piedāvāt uh, aizsardzība, tiesiskā aizsardzība, lai viņi varētu doties uz tām valstīm, uz kurām viņi vēlas doties, un ir jāgarantē, lai starptautiskās palīdzības sniedzēji varētu piekļūt šai nometnē, tāpat kā arī ANO aģentūra pārstāvi ir jāgarantē šo cilvēku tiesību aizsardzība, un ir arī jāceļ komandants stunda šajā nometnē. Tāpat uh, eh, Lausas, Lausas uh, eh, īpašām cilvēktiesību sūtnim ir jāatļauj sazināties ar šiem cilvēkiem. Mēs ceram, ka valdība beidzot uh, atrisinās šos jautājumus un vairāk nevērsīsies pret mūku kopienu. Un mēs iesakām. Ja Eh, šiem cilvēkiem piedāvāt izceļošanas atļaujas, ja viņi vēlas doties prom no valsts, lai viņi to arī varētu darīt. Un nekādā veidā taizemē nevajadzētu mēģināt turpmāk ierobežot viņu tiesības. Tātad es labprāt vēlētos atbildēt uz jautājumiem par bēgļu aizsardzību taizemē. Un jāņem vērā, ka tā ir milzīga problēma, tās kā nevien Laosu, bet arī citas valstis. Tālāk Par taizem runājot, mēs esam ļoti norūpējušies par to, ka ārkārtas stāvoklis valstī tika pagarināts vēl uz trim mēnešiem, un valdība apgalvoja, ka īstenībā situācija ir normalizējusies, bet joprojām ārkārtas stāvoklis valstī turpinās. Uh, Līdz ar to tiek pārkāpts arī cilvēktiesības, ko garantē um, ANO drošības padome, un valdība nav uzlabojusi situāciju valstī, viņa apdraud savu pilsoņu dzīvību, un jāņem vērā, ka pilsoņu dzīvība tagad uh, neci, kad pilsoņu dzīvībā netiek izteikti nopietni draudi, līdz ar to ārkārtas stāvokļa turpmāk pasludināšana vairs nav attaisnota tiek eh, izmantotas eh, nelikumīgas aizturēšanas eh, vietas, cilvēki tiek um, ieslodzīti, ir arī mājas arests un, protams, Taizemes valdība vēlas novērst to, lai starptautiskā kopiena jau kādā veidā ie, iejauktos viņu iekšpolitikā. Kopš marta arestācijām Human Rights Watch ir aktīvi vērsusies pret cilvēktiesību pārkāpumiem šajās valstīs un uh, simtiem politiķu, varas ešalonu pārstāvi, akadēmiķi, aktīvisti ir sagatavojuši ziņojumu, kam sekos rezolūcija par uh, to, ka situācija valstī ir nopietna. Sofija! Sofija, jūs varētu runāt nedaudz lēnāk, saka priekšsēdētāji. Mēs esam saņēmuši arī informāciju par to, ka žurnālisti, fotogrāfi un uh, brīvprātīgie ārsti um, ir tikuši vajāti pēc tam, ka viņi ir paziņojuši par to, ka ir cietuši no drošības spēku patvaļas. Protams, uh, ir arī uh, dažādas vietas, kur cilvēki tiek aizturēti, bet tās nav oficiāls ieslodzījuma vietas saskaņā ar tā zemes likumdošanu. Un joprojām valdība nav piedāvājusi nekādas skaitļus par to, cik īsti cilvēki atrodas ieslodzījumā. Uh, Un eh, to nezina ne cilvēktiesība organizācijas, ne šo cilvēku radinieki. Mums ir jāpieprasa, lai tā izeme beidzot eh, piedāvāt informāciju par to, cik cilvēku ir aizturēti kopš 7. aprīļa, cik joprojām atrodas ieslodzījumā, un mums ir jāpieprasa šo cilvēku atbrīvošana un eh, jāpieprasa, lai viņiem būtu iespēja tikties ar advokātu un saviem ģimenes locekļiem. Uh, ir jāizveido panelis, lai varētu izmeklēt šos notikumus, eh, kas ir notikuši kopš aprīļa, un eh, mēs esam gandarīti par to, ka Sončai Hai un Anna Piem ir eh, varējuši sazināties ar saviem advokātiem, bet joprojām esam norūpējušies par to, ka pāneļa darbs un ieteikumi īstenībā nekritīs auglīgā augsnē un līdz ar to eh, arī ANO rezolūcija netiks pilnībā īstenota. Ir arī jāceļ ierobežojumi, kam ir pakļauti plašaziņas līdzekļi un eh, cilvēki, eh, cilvēkiem ir tiesības uz taisnu tiesu un advokātu konsultāciju. Ārkārtas stāvoklis valstī e, turpinās un kopš 2005. gada eh, pastāv nopietni ierobežojumi, un tie pa, cilvēku dzīvi ietekmē katru dienu, ietekmē cilvēku ikdienas dzīvi. Eh, it īpaši tas ir vērojams eh, dienvidu taizemē. Tad, kad Human Rights Watch apmeklē šo valsti, mēs redzējām, ka pret cilvēkiem vēršas drošības, um, darbinieku drošības iestāžu darbinieki spīdzina cilvēkus un uh, ir īpaši vardarbīgi tiek apspriestas mierīgas demonstrācijas, un e, viens no nemierniekiem arī tika ieslodzīts. Protams, mēs par to esam nobažījušies, jo militāristi izmanto e, dažādus neatļautus paņēmienus un spīdzināšanu pret ieslodzītajiem. Uh, Japāns Kasanks eh, tika nogalināts 2008. gada martā, un viņu vienkārši spīdzināja tik ilgi, kamēr viņš nomira, to izdarīja armija. Tas notika Ziemeļa Taizemes provincē. Un Aņu Pangs Pačinda, armijas virspavēlnieks teica, ka viņš neuzņems nekādu atbildību un šis nemiernieks bija pelnījis sodu. Mēs uzskatām, ka tie karēļi, kas ir bijuši iesaistīti šādās nelikumīgās darbībās, ir jātiesā, un viņi ir spīdzinājuši daudzus mm, aizturētos, aizdomās turētos 2006. 2007. gadā, un vienīgais veids, kā uzlabot situāciju Dienvidu aizemē, ir uh, punkta pielikšana šai nesodāmībai. Mēs nevaram pieļaut to, ka cilvēki vienkārši mēģina no, vienkārši turpina nogalināt citus eh, iedzīvotājus, paliek nesodīti, un mums ir jāizmanto visas sviras, lai beidzot varētu pielikt punktu nesaudāmībai un ietekmētu situāciju tālāk par eh, darbiniekiem, migrantiem un eh, bēgļiem. Īstenībā pateicoties viņiem ir rodas 6% no taizemes IKP, pateicoties tieši viņu darbam. Un tā nav maza daļa. Mēs esam pieredzējuši, ka apmēram 800 tūkstošu eh, strādnieku migrantu tiesības tika pārkāptas. Tie ir cilvēki, kas ir ieradušies no Kambodžas un Laosas. Šie cilvēki ir tikuši sisti, e, viņu ādu dēdzināja, viņi tika smacēti un e, vēl spīdzināti citos nežēlīgos veidos, un beigās viņi vispār tika izsviest no valsts bez jebkādām tiesībām. Uh, un e, šogad tika pieprasīts, e, lai visi migranti reģistrētos, un tie, kas reģistrējās, pēc tam tika deportēti no valsts, vai arī tika aizsūtīti atpakaļ pie varmākām. Mēs uzskatām, ka šīs deportācijas, kas ir um, saistīts ar cilvēku izcēlesmi, ir beidzot jābeidz, un cilvēkiem ir tiesības doties uz atbildīgajām aģentūrām un pieprasīt patvērumu valstī, ja viņi to vēlas. Tie policisti, kas uh, ir izmantojuši vārdarbību, ir jāatlaiž no darba un pret viņiem ir jāuzsāk administratīva procedūra. Un noteikti vajadzētu uzsvērt, ka tā izeme ir ANO cilvēktiesību padoms locekli, un mēs sagaidītu, ka viņi arī ņemtu vērā starptautiskos standarts un ievērotu noteiktas normas. Tālāk par Vietnamu. Uh, Mēs uzskatām, ka uh, gaidot uh, janvārī paredzēto kongresu, Vietnamas valdībai ir jādara viss, lai noteiktu valstī brīvu režīmu un uh, nedrīkst pieļaut pilnīgu neierobežotu komunistu režīmu patvaļu šajā valstī. Tiek uh, arestēti cilvēki, dažādi aktīvisti, cilvēktiesība aktīvisti un kopš 2009. gada septembra apmēram 200, 2000 eh, dažādu tīmekļu vietņu ir tikušas eh, pakļautas rūpīgā kontrolē, tās ir tikušas aiztaisītas, arī uh, emuāru rakstītāji ir tikuši izsekot un pret viņiem ir vērsta vardarbība. Un līdz ar to mēs varam runāt, ka uh, valstī nepastāv runas un preses brīvība. Tālāk arī cilvēktiesība organizācijas, ārotbiedrības, uh, nevalstiskās organizācijas cieši no apspiešanas. E, politiskās represijas tiek vērstas pret visiem, kas mēģina pacelt balsi par valstī valdošo situāciju un uh, It sevišķi šeit vajadzētu runāt arī par politiskajiem un reliģiskajiem ieslodzītajiem, kas tiek turēti cietumā ilgus gadus pirms tiesas procesa. Viņi nevar sazināties ar uh, juristu, ar savu advokātu, arī ģimenes locekļiem ir liekts viņus apmeklēt, un līdz ar to tiesas procedūru nekādā veidā nevar uzskatīt par godīgu un neatkarīgu. Un Eh, viņiem bieži vien tiek inkriminēta tāda nozieguma kā negodīga propaganda un demokrātisko brīvību apsprie, apspiešana. Jāņem vērā, ka situācija turpina pasliktināties, jo Vietnams valdība apgalvo, ka uh, reliģijas brīvība ir jāregulē valdībai, un valdība ir vienīgā, kas uh, var pieņemt šādus lēmumus. Uh, E, tiek arī uh, apcietināti dažādi pilsoniskās sabiedrības aktīvisti, cilvēktiesība aizstāvi un E, reliģisko grupu pārstāvjiem ir jāreģistrējas e, konkrētos valsts reģistros, līdz ar to valdībai ir vieglāk izsakot viņu aktivitātēm. Tie aktīvisti, kas e, iesak, iesaistās kampaņās, mēģina piesaistīt starptautiskās kopienas uzmanību, cieši no apspiešanas un vardarbības. Ir bijušas arī cīņas starp dažādu reliģisko grupu pārstāvjiem, piemēram, Nandongas klosterī pagājuši gadu un tika arī konfiscēts baznīcas īpašnieks Kongdao provincē. Vairāki reliģisko kopienu pārstāvi pat tika nogalināti. Un tagad eh, varbūt tā konkrētāk, lai viss mans izklāsts nebūtu tik vispārīgs. Mēs varam runāt par vaha budistiem, par diviem mūkiem, un 2005. un 2006. gadā 12 vaha budisti tika arestēti, viņi tika iemesti cietumā par to, ka viņi kaitē uh, sabiedriskajai kārtībai. Un, uh, Viņi tika apspiesti, viņi nevarēja brīvi paust savus reliģiskos uzskatus, viņu reliģiskie līderi tika apcietināti, un Vahau budisti līdz ar to uzsāka uh, bada streiku, un viens pat uh, sāka pašakropļošanos. Pēc tam divi Vahau budisti uh, nomira un uh, kā uz to reaģēja valdība. Eh, viņu radinieki nevarēja piedalīties šo mūku apbedīšanā, un viena mūka sieva pēc tam pat tika apcietināta. Eh, vairākiem tika piespriezt septiņu gadu arests par eh, sabiedriskās kārtības ietekmēšanu. Jūs noteikti atcerēsieties arī Van Lalī lietu. Viņš tika uh, iemest cietumā tādēļ, ka eh, viņam bija savādāk politiskā pārliecība nekā valdībai, un viņš eh, tur ir sēdējis jau kopš 1977. gada. 2007. gadā viņam atkārtot piesprieda divus eh, gadus cietumā par valstī naidīgas propagandas paušanu. Pēc tam viņš tika atlaists no cietuma medicīnisku iemeslu dēļ ar noteikumu, ka viņam būs jāatgriežas cietumā tad, kad viņa veselība uzlabosies. Viņš uh, kopš atrodas brīvībā, viņš ir publicējis vairākus paziņojumus un rakstus par to, kas ir noticis Vietnams cietumos, tajā skaitā par spīdzināšanu. Izskatās, ka tagad viņam nāksies atgriezties cietumā, lai izciestu atlikušo soda daļu. Eiropas parlamentam ir jāpaceļ balss, ir jārunā starptautiskajā arēnā par šo notikumu un jāpieprasa šī cilvēka atbrīvošana un es ceru, ka tas pieliks punktu turpmākai spīdzināšanai. Un tālāk daži ieteikumi par Vietnamu. Mēs vēlētos, lai e, pat tiešām cilvēktiesība aktīvisti Vietnamā varētu justies droši, un mēs nerunājam tikai par individuāliem gadījumiem. Mums ir jāņem vērā, ka valdība ievēru, ierobežo cilvēku pulcēšanās, e, viedokļu, runas brīvību, cilvēktiesību aktīvisti tiek vajātu un beigās e, ieslodzīti. Mums ir e, jāsazinās sarunās ar varas iestādēm un e, viņiem ir jāatbrīvo cilvēktiesība aizstāju no cietuma. Un tas ir jautājums, kas nesaista tikai cilvēktiesību diplomātus. Visiem Eiropas parlamenta deputātiem ir jāpauž savas bažas par notiekošo Vietnamā. Vietnamas valdībai ir jāceļ ierobežojumi, kas attiecas uz uh, dažādām cilvēku pamatbrīvībām, un mums ir jāpieprasa, lai Vietnam ievēro uh, kriminālu kodeksu pēc burtu un gara, lai cilvēkiem tiktu spriesta taisna tiesa un lai netiktu inkriminēt noziegumu, ko viņi nav pastrādājuši. Mums ir jāveic spiediens uz Vietnam, lai viņi atceļ arī tos ierobežojumus, kas pastāv virtuālajā vidē un beidzot pieliek punktu cilvēku runas brīvības apspiešanai. Un mēs vēlamies, lai šie ieteikumi tiktu pārņemti. Paldies! Kiitos erittäin paljon, tohtori Richardson. Paldies, paldies, Richardsons kundze. Nu, jūs mums sniedzāt ļoti daudz informācijas. Ļoti īsā laika sprīdī. Tagad mums būs iespēja uzklausīt vēstniekus, tātad vēstniekus no četrām valstīm. Sākumā vēlējos sveikt madama Patu no Taizemes vēstniecības, un mums jau bija iespēja eh, sarunāties par situāciju Vietnamā, par pamatiesībām, par uh, cilvēku tiesībām un par uh, drošību, kas tur valda. 5 minūtes, lūdzu. Madam Chairperson, members of... Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Es esmu ļoti pateicīgs par man doto iespēju informēt apakškomiteju par jaunākajiem politiskajiem notikumiem Taizemē. Eiropas parlamenta rezolūcija par Taizemi un trīs augstās pārstāves paziņojumi ir kā apliecinājums Eiropas Savienības draudzībai un konstruktīvajai pieejai attiecībās ar tā zemi. Pēdējos eh, mēnešos eh, demokrātija un tiesiskums tā zemē ir tikuši smagi pārbaudīti. Valdībai no vienas puses ir jānodrošina protestantu konstitucionālās tiesības, nodrošinot eh, vārda brīvību tajā pat laikā ir jānodrošina likums un kārtība. Jāsaka, ka valdība ir reaģējusi ar tiešām spēku. Situācija ir atgriezusies gandrīz normālajās sliedēs, izņemot atsevišķu, atsevišķas teritorijas. Jāsaka, ka es gribētu atzīmēt tikai atsevišķus punktus. Vispirms valdības pieeja attiecībās ar protestantiem bija izvairīties no jebkādas konfrontācijas, atturēties no vardarbības un ļaut visām pusēm realizēt uh, savas eh, brīvības atbilstoši konstitūcijai. Kad protestanti tikās ar saviem politiskajiem pretiniekiem šī gada marta vidū, viss sākās mierīgi un tika aicināts pār, atlaist parlamentu. Pēc 10. aprīļa kļuva skaidrs, ka e, šīs politiskās demonstrācijas vairs nav mier, miermīlīgas, tika e, izmantoti naviešu ieroči gan pret policistiem, eh, gan nevainīgiem cilvēkiem. Un šajā brīdī bija jāveic pasākumi, lai atjaunotu sabiedrisko kārtību un atjaunotu normālu eh, situāciju eh, teritorijā, kurā atrodas daudzas vēstniecības un eh, daudzi uzņēmumi. Tik izveidota neatkarīga situācijas izvērtēšanas eh, komisija divas eh, nedēļas pēc 19. māja. Profesors Metakon kungs, kurš ir augsti cienīts advokāts, vadīja šo grupu un Viņš tikās arī ar atsevišķiem protestantu vadītājiem, lai uzklausītu viņus, vie, viņu viedokļus. Plaši sabiedrībā plaši pazīstami cilvēki tika uh, uzklausīti un iesaistīti šīs darba grupas darbā. Un uh, šī uh, darba grupa Kanitkungu vadībā eh, apņēmās izstrādāt rīcības eh, programmu un informēt sabiedrību par progresu. Tika cerēts, ka gan vietējie masmediji, gan eh, ārvalstu mēs mēdīji nodrošinās nepieciešamo informācijas izplatīšanu. Tālāk uh, komisija uh, paredzēja, ka varētu būt nepieciešams piesaistīt ekspertus, lai izvērtētu situāciju un piesaistīt ANO ekspertus. Tas nenozīmē ANO iesaistīšanos komisijas darbā. Paralēli tām Nacionālā cilvēktiesība komisija un Nacionālā pretkorupcijas komisija, kas ir neatkarīgs konstitucionāls struktūras, veic savas neatkarīgas izmeklēšanas. Premjerministrs vairāk kārtīgi norādījis, ka valdība nodrošina sadarbību un pieprasīs atskaiti par viņu darbu. Valdība arī saprot bažas par e, taizemes ārkārtas situācijas dekrētu, ka tas varētu ietekmēt arī cilvēktiesību situāciju. Tomēr jāsaka, ka šāds e, dekrēts nebūtu nav nekas e, nepierasts arī demokrātiskās valstīs. Līdz šim šī ārkārtas, ārkārtas deklarācijas izmantošana mm, ir bijusi visai veiksmīga. Uh, Piemēram, 2010. gada 6. jūlijā Taizemes ministru kabinets um, atsauca ārkārtas situācijas deklarācijas izmantošanu piecās no 24 provincēm. Vienkāršie iedzīvotāji un uzņēmumi šajās provincēs, ieskaitot Bankoku, um, netika nekādā veidā skarti. Priekšsēdētāji pārtrauca vēstnieku. Uh, Eh, varbūt, ka jūs varētu iepazīstināt mūs ar savu ziņojumu tādu kopsavilkumu, nevis lasīt eh, visu ziņojumu pilnā apjomā. Jo, protams, eh, mūs, mēs, mēs izpētīsim jūs rakstisko ziņojumu. Jā, priekšsētājs kundze, es esmu jau pārsniedzis man atvēlētās piecas minūtes. Es labprāt iesaistīšos diskusijās pēc tām. Uh, Paldies, vēstniekungs, es to augstu vērtēju. Paldies, paldies par jūsu paziņojumu, un mēs noteikti atgriezīsimies pie tā mūsu diskusijas sadaļā. Un tagad man ir prieks dot vārdu Vu Tuanhai kundzei un Pām Tīkim An kungam, kas pārstāv Vietnamas vēstniecība. Priekšsēdētājs kundz godātie deputāti, dāmas un kungi. Vietnamas valdība pilnībā piekrīt paziņojumiem, kas sagatavoti par situāciju Vietnamā pēc tās apmeklēšanas šī gada martā, kur tika norādīts, ka uh, atšķirības izpratnē visai bieži noved pie sagrozītas informācijas apmaiņas, bet e, mēs esam gatavi sadarboties. Un šajā sadarbības gaisotnē es gribētu iepazīstināt apakškomitejas deputātus ar jaunāko informāciju par situāciju Vietnamā. Priekšsēdētājs kundze. Uh, Es gribētu pastāstīt uh, par jaunākiem sasniegumiem Vietnamā. Kaut arī, protams, mēs sastopamies ar finanšu un ekonomiskajām grūtībām. Mūsu ekonomika turpina uh, pieaugt, un pēdējos sešos mēnešos tā ir pieaugusi par 5,6%. Vairāk nekā 300 tūkstoši jaunas darba vietas tikušas radītas, un 12. Nacionālās asamblējas sesijā tika apspriesti tādi likumdošanas akti kā likums par invalīdiem, likums par adopciju, tālāk likums par patērētāju aizsardzību un daudz citi. Kas attiecās uz reliģijas brīvību, tad arī šeit tiek veikt vesela rinda pasākumu. Piemēram, katol, katoliskā baznīca organizē ceremonijas, kurās piedalās desmitiem tūkstoši katoļu ticīgo. Lielas budistu ceremonijas tiek organizētas visā valstī no jūlija līdz augustām. Un Vietnamā Hanojā šī gada novembrī notiks uh, Pasaules budistu samets. 2010. gada mājā tika organizēts pirmais Visvietnamas Nacionālo minoritāšu kongress. Godātie deputāti! Mēs ar dziļu nožēlu atzīstam, ka informācija, kas ir nonākusi līdz jums par cilvēku tiesībām Vietnamā, ir nākus no atsevišķiem individiem vai organizācijām, un nevienmēr tā ir bijusi precīza, tā ir bijusi safabricēta, uh, vēloties nomelnot Vietnamas valdību. Pirmkārt, neprecīzi ir informācija, kurā ir teiks, ka Vietnama ir atteikusies reaģēt uz uh, vairākām ANO speciālas darba grupas rekomendācijām. Es gribētu norādīt, ka cilvēktiesību padome uzteica Vietnamu par sasniegumiem cilvēktiesību aizsardzībā, un mēs saņēmām 20 123 rekomendācijas, un 100 no tām mēs atbalstījām un apstiprinājām, kas ir vairāk nekā 70%. Es gribētu teikt, ka ir daudzas valstis, ieskaitot arī Eiropas Savienības dalībvalstis, kas akceptē tikai 30 līdz 40% no līdzīgām rekomendācijām. Mēs veicām ļoti konkrētus pasākums šo rekomendāciju ieviešanai, piemēram, mēs uzaicinājām sešus neatkarīgos cilvēktiesību ekspertus apmeklēt Vietnām, un šajā nedēļas nogalē mēs organizējām neatkarīga eksperta vizīti Vietnamā, kas ir specializējies minoritāžu jautājumos, un mēs arī turpinām cilvēktiesību dialogu ar daudzām valstīm, ieskaitot Eiropas Savienību, Austrāliju, Šveici, Norvēģiju un mēs turpinam strādāt arī ASEAN starpvaldību cilvēktiesību konferencē. Tālāk, kas attiecās uz preses brīvību. Tā ir garantēta Vietnamas likumdošanā. Mēdī Vietnamā ļauj paust dažādu organizāciju un atsevišķu cilvēku viedokli, un valsts nodrošina šīs brīvības īstenošanu, it īpaši, kas attiecās uz cilvēku tiesībām. ITU ziņojumā tik norādīts, ka Vietnama ir viena no tām valstīm, eh, kur ļoti labi ir attīstīti elektroniskie masveidīgi, un es domāju, ka ar šādu preses un interneta pieejamību nevar teikt, ka uh, Vietnamas uh, valdība bloķē informācijas uh, plūsmu valstī. Treškārt, par reliģisko brīvību. Mūsu valstī ir 25 tūkstoši dažādas eh, reliģiskās eh, vietas un Pavisam nesen ASV Startautiskās reliģiskās komisijas vadītājs apmeklēja Vietnamu, un viņš teica, ticības brīvība reliģijā tiek nodrošināta ar vien vairāk un labāk un paplašinās uh, to vietu skaits, kur cilvēki var realizēt savu reliģisko brīvību. Priekšsēdētāji pārtrauc iesniedz. Paldies, priekšsēdētāji. Es tūlīt uh, eh, pēkšu savu uzrunu. Es domāju, ka uh, apvainojumi Vietnams ir sienā par um, vārda un reliģiskās brīvības neievērošana ir nepamatot, un mēs ļoti ceram, ka dialogs un tieši viedokļu apmaiņa par cilvēktiesībām turpināsies, lai izvairītos no pārpratumiem. Paldies! Paldies, vēstniecis Kunce! Ja jūs uzskatāt, ka mēs esam saņēmuši nepareizu informāciju, tad eh, jūs, un jūs gribat mūs publiski uh, koriģēt, tad, protams, mēs esam gatavi to darīt, bet mēs saņemam ļoti satraucošu ziņojumus par cilvēku tiesību situāciju Vietnamā, kā arī attiecībā uz to cilvēku situāciju, kas ir kritizējuši valdību un pastāvošo uh, praksi uh, tīri leģitīmi. Mēs atgriezīsimies pie šiem jautājumiem diskusijas gaitā, un tagad man ir prieks dot vārdu Kambodžas vēstniekam Nong Sakalkungam. 5 minūtes lūdzu, Sakalkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie cilvēktiesību apakškomitejas deputāti, dāmas un kungi. Es gribētu gribētu runāt par cilvēku tiesības situāciju Kambodžā. Kambodža ir pluralistiska demokrātiska valsts, kur demokrātija un cilvēktiesības garantē 1993. gada konstitūcija, kurā ir atzīta e, vārda, brīvība un citas pamatiesības. Kopš 93. gada cilvēktiesības situācija Kambodžā ir pastāvīgi uzlabojusies. Patreiz Kambodžā ir vairāk nekā tūkstots sabiedriskās organizācijas, kā arī brīva prese un ārotu biedrības, kas darbojās Kambodžā. Kambodžā ir vismaz 11 cilvēktiesību organizācijas, ieskaitot NBI, IOI un arī ANO augstā komisāra pārstāvniecību cilvēktiesību jautājumos. Tāpat mums ir 40 radiostacijas un 8 televīzijas kanāli. Ja ar to nepietiek, tad cilvēks Kambodžā uh, var uh, skatīties arī ārzemju televīzijas kanāls kā CNN un citus. Tālāk, kas attiecās uz informācijas apmaiņu, tad tā notiek atbilstoši likumdošanā, un atbilstoši ANO 61., 62. un 63. pāntām pār informācijas izplatīšanu. Kā demokrāt, jebkurā demokrātiskā sabiedrībā tiesiskums ir fundamentāli svarīgs arī Kambodžā, jo tīpaši nodrošinot cilvēka cieņu un brīvības, ne, cieņas un brīvības neaizskaramību. Izteiksmes brīvīgi nav absolūta, protams, uh, tāpat netiek atļautā šādu brīvību izpausmu pretrunā likumdošanai. Tālāk Kambodžā ir spēkā arī likumdošana, kas attiecās uz zemes īpašumu un nekustamā īp, nekustamo īpašumu, kas garantē tiesības uz zemes īpašumu. 2006. gadā tika pieņemtas normas, kas darbojas gadījumā, ja rodas strīdi par īpašumu tiesībām uz zemi. Zemes gabali, kas ēdo 4000 hektārus ar vairāk. Un Nihī provincē un Minī provincē, bet Kambodžā, protams, ir cilvēki, kas nelikumīgi ieņem publisko un privāti piedarošo zemi, izmantojot ceļu un ielu malas tirdzniecības nolūkiem. Tādēļ valdība ir gatava realizēt pasākumus, uh, lai atjaunotu re, īsto īpašnieku tiesības pilnā mērā uz viņu zemi. Ano, īpašais ziņotājs bija Kambodžā desmit dienu vizītē, kuras laikā viņš tikās ar vairākiem valdības pārstāvjiem un nevalstisko organizētāju pārstāvjiem. Paldies! Thank you, ambassador. Paldies, vēstniekungs, un tagad es došu vārdu Tīman kungam Eiropas komisijas vārtā attiecībā uz komisijas eh, galvenajiem vērojumiem cilvēka tiesību situācijas sakrā šajās četrās valstīs. Tīman kungs, lūdzu. Madam Chair, uh, thank you very much. Priekšsēdētājs kundze. I would just make a couple general remarks about the situation. Es vēlējos tikai izteikt dažas vispārīgas piezīmes par situāciju Dienvidu Austrum, Dienvidāzijas valstīs. Un pēc tam došu vārdu kolēģiem, kas ir īpaši atbildīgi par situāciju Dienvidu Austrumu Āzijā, un viņi ir izkopuši īpaši ciešas kontakts ar šīm valstīm. Es vēlējos pateikt, ka ir ļoti nozīmīgi izveidot divpusējas struktūras, sazinoties ar Vietnamu, eh, Laosu, Vietnamu un Taizemi. Mums noteikti ir jāatminas, ka nesen izveidotā ASEAN starpvaldību cilvēku tiesību organizācija jau ir sākusi savu darbību. Nesen viņi tikās Vietnamā, lai pieņemtu darba programmu pieciem gadiem e, mūsu komisijas dienas ļoti aktīvi sadarbojas ar ASEAN sekretariātu, lai varētu garantēt, ka mēs varētu atbalstīt ASEAN uh, starpvaldību um, cilvēktiesību organizācijas darbu. Mēs turpināsim uh, ar pilnu apņēmību darīt šo darbu arī nākotnē. Protams, ir daudz problēmu šajās valstīs. Sofija Richardsone tās ļoti labi ilustrēja. Bet Es zinu, ka uh, jautājumi, kas saistīti ar mazākumu tautībām, šeit ir ļoti būtiski, un tie ir būtiski visās valstīs, arī uh, patvērumu meklētoju un bēgļu jautājumi. Norisinās arī eh, cilvēku tirzniecība, bet sevišķi nopietni tiek pārkāptas sieviešu un bērnu tiesības. Protams, tiek pārkāptas plašsaziņas līdzekļu tiesības, tiek ierobežota runas un pulcēšanās brīvība, bet situācija valstīs nav pilnīgi viendabīga. Uh, Un, protams, eh, tiek apspriest arī reliģiskā brīvība, izteiksmes brīvība un. Protams, mums ar situāciju ir jāiepazīstas ļoti rūpīgi, un mēs nedrīkstam ar vienādām brīlēm raudzīties uz pilnīgi visām valstīm. Jo projām pastāv dažādas problēmas, tiek apspriest cilvēku sociālās, individuālās kultūras tiesības, nav pilnīgi brīvas piekļuvas izglītībai un veselības aprūpēji tas nevienmēr atbilst eh, tādiem standartiem, ko mēs pieprasam ievērot saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem. Un, protams, ir daudz problēmu, kas ir saistītas ar uh, tieslietu sistēmas funkcionēšanu. Un mums uh, rodas iespējas, ka tās nav pietiekami neatkarīgas. Ja mēs runājam par tiesas procedūrām, par tiesvedības uzsākšām pret cilvēktiesību aktīvistiem vai pilnīgi jebkuru, kas nonāk tieslietu sistēmas gaiteņos, tad nevienmēr pret šiem cilvēkiem tiek spriest taisna tiesa. Protams, pastāv problēmas visās valstīs, ņemot vērā arī to lomu, ko var spēlēt pilsoniskās sabiedrības pārstāve. Pilsoniskā sabiedrība cieš no smaga spiediena, un mēs esam patiešām sarūktināti, ka nevalstiskās organizācijas un citas pilsoniskās sabiedrības organizācijas nevar darboties tik brīvi un atklāti, kā tam vajadzētu norisināties eh, demokrātijas ietvaros. Mēs uzskatām, ka ir uh, jāveido tāda iekļaujoša uh, stratēģija, lai pilsoniskā sabiedrība kļūtu redzamāka un sadzirdamāka. Protams, uh, tas ir jānodrošina gan tuvākā, gan tālākā nākotnē. Un vispēcot, jā, pastāv demokrātijas principu iedzīvināšanas problēmas, nav iespējams organizēt demokrātiskas vēlēšanas. Uh, Un mēs sastapāmies ar situāciju konkrēti Kambodžā, ka mēs sūtījām vairākus vēlēšanu novērotājus atkārtot uz šo valsti, un viņu uh, sniegtā informācija uh, visai kritiski vērsās pret šo procesu, bet ir arī vairākas citas valstis, kur vispār nenorisinās vēlēšanas vai nav demokrātisks vēlēšanas. Tā izemē mēs. Uh, pieredzējām nesenos nemierus un joprojām eh, saglabājas eh, ārkārtas stāvoklis un Bangokā tiek eh, ierobežot cilvēku demokrātiskās tiesības un privilēģijas. Situācija ir ļoti neviendabīga, tāda daudzšķautņaina, došu vārdu uh, Filipam Amasam, uh, viņš ir sadarbojas ar Dienvidu Austrumāzijas valstīm. Ļoti īslūdzu, paldies. Un, Deux mots simplement pour vous. Mm, paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos tikai pastāstīt, ka mēs eh, piekrītam visām tām bažām, kas eh, tika paustas šodien par cilvēktiesību situāciju Vietnamā, it īpaši, kas attiecas uz cilvēktiesību aktīvistu arestiem. Esam eh, dzirdējuši par plašsaziņas līdzekļu apspiešanu Esam dzirdējuši arī par zi zināmo reliģisko kopienu uh, iespaidošanu, kas ir noticis pēdējā mēneša laikā. Tas īstenībā neatbilst Vietnamas vispārējai attieksmei, kādu tā ir paudusi pēdējo gadu laikā attiecībā uz atvēršanos pārējai pasaulē. Ir noticis dialogs starp Eiropas Savienību un Vietnamu par cilvēktiesībām, un 25. jūnijā Hanojā bija sanāksme. Vietnamas svaras iestādes ir uh, rādījuši zinām atvērtību attiecībā uz šo dialogu. Tās ir apstiprinājušas arī īpašo referentu vai ziņotāju ierašanos. Šie ziņotāji nāk no ANO īpašajām darba grupām. Tāpat arī ir jāatcerās par 35. neatkarības gada dienu Vietnamā. Tā, no, tā notiks 2. septembrī. Ir pilnīgi droši zināms, ka tiks atbrīvoti arī iet, ieslodzīties šajā datumā. Mēs eh, ceram arī, ka eh, no šīs amnestijas labumu gūs arī tie, kas ir ieslodzīti pamatojoties uz viņu uzskatiem. Ir jādomā arī par Vietnamas premjerministra iesaistīšanu. Viņš ieradīsies Briselē oktobrī, kur notiks eh, nākamā ASEM sanāksme. Tāpat ir noslēgts arī partnerības un sadarbības nolīgums ar Vietnamu. Šķiet, ka nebūs iespējams īstenot šo nolīgumu, ja Vietnama šeit neiekļaus konkrētu pantu par cilvēktiesībām, kur ir runa par starptautisko uh, uh, cilvēktiesību tiesu un uh, arī citiem punktiem, un mēs esam konkrēti pauduši Vietnamai, ka šis nolīgums netiks īstenots, ja Vietnama neakceptēs pāntu par cilvēktiesībām. Vietnama pašlaik gatavojas nākamajai komunistiskās partijas sanāksmē, tā notiks nākamgad. esam jau pieredzējuši, ka deputāti no Eiropas parlamenta dodas uz Vietnamu. Arī septembrī Eiropas parlamenta ASEAN delegācijas pārstāvi ieradīsies Vietnamā, un viņi arī paudīs savu viedokli par šiem jautājumiem. Ja runa par Laosu, tad, protams, mūs ļoti uztrauc vēršanās pret vārda brīvību un vēršanās arī pret minoritāšu kopienu pārstāvjiem. Ir vairāki punkti, pie kuriem mēs strādājam. Mēs runājam ar Lausas varas iestādēm par šiem punktiem. Nākamais cilvēktiesību dialogs notiks eh, šī gada beigās. Varbūt es varētu tagad dot vārdu eh, savai kolēģei, kas ir atbildīga par eh, tā aizemi un Kambodžu. Paldies, priekšsēdētāji! Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu un runājiet tieši mikrofonā. Es atvainojos, liels paldies priekšēdētāji. Runājot par Kambodžu. Vēlējos pieminēt, ka esam nodibinājuši dialogu par cilvēktiesību jautājumiem. Septembrī tiks organizēts seminārs cilvēktiesību aizstāvjiem Apvienotajā komitejā ir arī kāda apakšgrupa, kas arī organizē savu tikšanos septembrī. Tur tiks runāts par visām problēmām, kas attiecas uz cilvēktiesībām Kambodžā, uz dažādu organizāciju iesaisti un tā tālāk. Tāpat arī Sarkano Khmeru e, tiesas sēdes. Jau gadiem ilgi mēs aizstāvam šās sēdes. Ričardsona kungs pieminēja korupcijas problēmu tiesas funkcionēšanā. Mēs arī esam pievērsušies šim jautājumam, un mēs rīkojamies šeit kopā ar apvienotajām nācijām. Šķiet, ka esam veiksmīgi atrisinājuši šo problēmu. Ja runa par cilvēktiesībām un dalību valstīm, tad uh, mēs organizējam arī vispārēju periodisku pārskatu mēs redzam, ka eh, šīs rekomendācijas tiek īstenotas. ASEAN delegācija devās uz Vietnamu un Kambodžu jau martā. Tika publicēts arī ziņojums, un iespējams, ka šī ziņojuma rezultātā valdība varēs pieņemt kādus pasākumus, kas tagad ir spiest atzīt, ka pastāv problēmas vairākās jomās, it īpaši vārda brīvības jomā. Mēs strādājam kopā ar valdību, bet mēs iesaistam arī nevalstiskās organizācijas Kambodžā. Tās ir ļoti aktīvas. Ir vairāk nekā viens tūkstotis nevalstisko organizāciju. Pēc eh, sarkano khmēru perioda šīs organizācijas ir cītīgi darbojušās un ļāvušas šai valstī iedibināt demokrātiskos procesus, ko mēs, protams, ļoti atbalstām. Tagad pavisam īsi par taizemi. Protams, ka mūs ļoti sarūktināja aprīļa un māja notikumi šajā valstī. Katrīna Aštone, augstā pārstāve, ir devusi vairākus paziņojumus par situāciju taizemē, un mēs esam ļoti apmierināti, ka valdība ir apņēmusies nodrošināt pasākumus, kas uh, ļautu nodrošināt mieru un samierināšanos valstī. Mēs ceram, ka notiks aktīvs un strukturēts dialogs, kurā būs iesaistīta ne tikai valdība, bet arī opozīcijas partijas. Esam redzējuši, ka e, Taizemes valdība ir apņēmusies risināt jautājumus arī attiecībā uz cilvēktiesībām. Valdība ir paudusi, ka cilvēktiesību ievērošana ir viena no tās prioritātēm. Tā aizeme gatavojas kļūt par UNSE daļu. Mēs ceram, ka šīs programmas ietvaros tiks iekļaut arī dažādi pasākumi, kas ir vajadzīgi vārda brīvības nodrošināšanai. Mēs ceram, ka šie ārkārtas dekrēta paliks spēkā. Mm, arī attiecībā uz tā izemi mēs e, gatavojam nākamo universālo pārskatu 2011. gadam. Ja runa par bēgļiem, tad mēs, protams, pievienojamies e, paustajām bažām. Lausas valdības gadījumā mēs skatāmies, kā Mao bēgļi ir tikuši repatriēti. Mūs ļoti uztrauc arī tas, ka mēs nespējam apmeklēt bēgļu apmetnes. Mēs spriežam ar taizemes bēgļiem, ar taizemes valdību, lai mēģinātu rast ilgtermiņa risinājumu, lai nodrošinātu ilgspējīgāku attīstību, lai nebūtu tikai tā, ka pastāv šīs Birmas taizemes eh, bēgļu apmetnes, bet mums vajadzētu vest dialogu ar taizemes valdību, lai nodrošinātu, ka attīstība nākotnē ir ilgtspējīga. Lielas paldies! Lielas paldies eh, trīs Eiropas komisijas pārstāvjiem. Kā jau mēs esam redzējuši, tad Eiropas komisija ir likusi lielu uzsvaru uz cilvēktiesību jautājumiem Eh, Eiropas Savienības un šo valstu attiecībās. Mēs esam dzirdējuši arī par ļoti daudzām noderīgām iniciatīvām. Tagad došu vārdu kolēģiem, lai viņi varētu komentēt un uzdot jautājumus. Pirmā izteiksies Kīls Nilsens kundze. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pievērsties konkrētai lietai Vietnamas eh, vēstniecības pārstāve pauda šaubas par eh, manis teikto. Es gribētu teikt, ka tā ir pilnīga taisnība. Es personīgi pārzinu šo jautājumu. Nāku no Francijas rietumdaļas, un arī mani vēlētāji ļoti labi zina šo lietu. Tā ir kāda jauna studente, kas eh, mācās institūtā, un viņu sauc Engiena Renotonga. Es domāju, ka visi, kas šeit ir klāt, noteikti viņu pazīst. Viņai, viņai ļoti izcila akadēmiskā. France, compte tenu de ses compétences. Mais ce jeune homme Es atvainojos, šis ir, tas ir students, nevis studente. Viņam uh, bija labas kvalifikācijas, uh, viņš vēlēs atgriezties Vietnamā, lai varētu izmantot savas prasmes uh, savas tautas labā. Diemžēl viņš raksta internetā blogu par demokrātiju. Viņa bloks ir pil, pil, pilnīgi mm, miermīlīgs. Viņš runā par eh, jaunu vietnamiešu iesaistīšanu de eh, demokrātijas kustībā, taču viņš tika arestēts 2009. gada 7. jūlijā. Un viņš tika notiesāts uz septiņiem gadiem cietumsodu par to, ka it kā viņš esot centies gāzt valdību. Es zinu, ka viņš mīl Vietnamu. Es nāku no Renas pilsētas, esmu bijusi Renas mēra vietniece. Tā bija pirmā pilsēta Francijā 1992. gadā, kas uzņēma delegāciju no šīs valsts. Mēs esam nodibā ar Vieju pilsētu, esmu devusies uz šo pilsētu vairāk kārt. Mēs mīlam Vietnamu, tie ir ārsti, skolotāji, studenti, mākslinieki, kas sadarbojas ar, ar šo pilsētu Vietnamā un ar šo reģionu kā ar Vietnamu kopumā. Mēs mīlam Vietnamu un mēs necenšamies šeit paust kaut kādas eh, pret vietnamiskus viedokļus. Mēs nesaprotam, kāpēc viņš tika ieslodzīts. Tas ir tikai viens gadījums, es varu teikt, ka ir vairāki šādi gadījumi, un es varu jums patiešām apgalvot, ka šī informācija ir patiesa. Uh, Ir ļoti daudz jaunu vietnamiešu, kas mīl savu valsti, kuriem ir bijušas izcilas akadēmiskās karjeras eh, Eiropā un kas ir atgriezušies uz Vietnamu, jo viņi vēlās, lai šī valsts attīstītos. Tas ir viss, ko es vēlējos teikt. Liels paldies! Jā, patiešām mūs šokē šīs apsūdzības Vietnamā. Un, protams, ka vēstnieks varētu komentēt šo gadījumu. Nākamais kolēģis, kas izteiksies, ir Tanuka kungs. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es jau eh, ļoti sen esmu kritizējis cilvēktiesību pārkāpums Ķīnijā, eh, Vietnamas un Laosas divu uh, Eh, brutālo komunistisko eh, diktatūru eh, varas laikā, un es ierosināju Tekvandu izvirzīt Nobela miera prēmijai, kurš ir ieslodzīts jau vairāk nekā 30 gadus, un Vietnamā, jo īpaši šī komisija norādījusi uz brutāliem cilvēktiesību pārkāpumiem un uz to, ka valsts patvaļīgi konfiscē gan katoļu baznīcas īpašumus, eh, gan apvienotās eh, budistu baznīcas īpašumus. Tāpat eh, tiek vajāti cilvēki par pretestību komunistiskiem režīmām, viņi tiek um, mocīti un uh, sodīti bez tiesas. Es gribētu izmantot šo iespēju un atkārtoti aicināt Taizemes valdību nedeportēt uh, kumon uh, bēgļus, kuri uh, ja atgriezīsies Laosā, tiks eh, pakļauti dzīves, eh, dzīvības eh, briesmām. Un jāsaka, ka Kambodžā, piemēram, par kuru man varbūt ir mazāk eksperta zināšanu, es, protams, apsveicu Eh, to, ka ir izveidota tā saucamā jauktā tiesa, lai tiesātu sarkanos hmērus kuri nav spējuši stāties taisnīgas tie, tiesas priekšā tik daudzu uh, gadu garumā, pateicoties korupcijai tiesu sistēmā, un tad tik ilgs laiks ir pagājis, ir ļoti grūti um, atrast pierādījumus, lai šos cilvēkus saukt pie taisnas tiesas, un Kambodžā joprojām tiek zinots par uh, policijas brutalitāti un spīdzināšanām un mocīšanu. Mana grupa un šī komiteja jo īpaši e, ļoti ar e, lielu interesi seko notikumu attīstību šajā reģionā, un mēs negribam pieļaut e, šādu, šādu cilvēku tiesību pārkāpumus reģionā. Paldies! Lielas paldies par šo sniegto informāciju. Tāna kungs saka priekšādātāji. Tagad dosim vārdu Lohpīlers kundzei. Lielas paldies priekšādātāji! Un liela paldies jums visiem, kas sniedzāt man tik daudz informācijas. Nu, jāsaka, nav īpaši daudz ko piemetināt pie tā visa. Nu, man gan nāca prātā pāris ierosinājumu. Nu, pirmām kārtām par situāciju Vietnamā. Mans kolēģis deva pāris piemērus, un arī vēstnieks teica, ka ir novērojami zinām uzlabojumi cilvēks tiesību situācijas jautājumā. Un domāju, ka Vietnams Nacionālajā dienā, kas ir 2. septembrī, tiek plānots, ka sabiedrības drošības ministrija uh, grasās atbrīvot 25 līdz 30 tūkstošu cietumnieku un, kā, un piešķirot tiem vispārīgu amnestiju. Bet cik tālu man ir in, informācija, manā rīcībā saka, te neietver politiskos ieslodzītos tādus cilvēkus, kā Kils Nilsens un Nikolā at, minēja. Uh, Bet, nu, katrā ziņā tas ir kaut kāds solis. Nu, varbūt jūs no savas komisijas puses vai priekšādātais buzekungs varat sagatavot vēstuli, jo šis notikums būs jau 2. septembrī, pirms šīs nacionālās dienas, un uh, ir kaut kādas ieslodzīto grupas, kas amnestiju ir saņēmuši, bet varbūt uh, arī po uz politiskajiem cietumniekiem varētu šo jautājumu attiecināt. Tas ir viens ieteikums jūsu komitejai. Uh, nu, vai prezidentam Buzaka kungam. Un 2. septembrī ir paredzētas divas Strasbūras sesijas. Nu, un varbūt mēs varētu padomāt par atsevišķu rezolūciju sagatavošanu par tādiem nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem. Nu, man gan vēl droši vien jāsazinās ar citām politiskajām grupām, bet varbūt, ka mēs varētu pievērsties arī pie steidzamības rezolūcijas sagatavošanai par uh, par eh, mongu bēgļiem, kas ir tikuši deportēti no Taizemes uz, uz Lausu. Nu, tas gan notika decembrī, bet ziņojumi, visa informācija liecina, nu, un tā precīzi gan mēs arī īsti nevaram to pateikt, jo nevienu to šajās nometnēs neielaiž, bet kā ziņā tā ir situācija, kas turpinās, un domāju, ka tai vajadzētu pievērst uzmanību. Liels paldies! Paldies arī par šiem ieteikumiem parlamentam, saka priekšsādātāji. Uzklausījām arī Timankungu, kas runāja komisijas vārdā, arī viņš pieminēja līdzīgu iespējamību par šo amnestiju un cietumnieku atbrīvošanu. Tostarp arī politisko cietumnieku atbrīvošanu. Ir vēl viens kolēģis manā runātāja sarakstā. Un tā ir Anna Gomeša, lūdzu. Pēc tam dosim vārdu Dičersonas kundzei. Paldies priekšādētāji! Es gribētu atbalstīt to, ko teica iepriekšējais runātājs, jo mūsu interese un bažas par cilvēktiesību situāciju šajās trijās valstīs, četrās valstīs, atspoguļo mūsu interesi, un es pat teiktu mīlestību pret šiem cilvēkiem, kas dzīvo šais reģionos. reģionos. Esmu pati ceļojusi šajā reģionā un uh, esmu redzējusi, tikusies ar šiem cilvēkiem, milzīgi viņus apbrīnoju. Visus šos etniskos grupējumus respektēju, cienu. Viņi tiešām ir, tiešām parāda augsta līmeņa civilizācija. Mēs redzam, ka Indonēzijā demokrātijas rezultātā situācija ir ļoti lielā mērā uzlabojusies pēc Saharto krišanas 98. gadā. Bet jāsaka, līdzīgu progresu neredzam citās valstīs. Nu, un, protams, es domāju, tas ir tiešā mērā saistīts ar šo režīmu darbību šajās valstīs. Nu, Tā zemes gadījumā mēs redzam, ka te ir pat tāds regress noticis. Ņemot vērā, ka atceros tās saistības, ko Eiropa uzņēmās pirms daudziem gadiem eh, Vietnamas kara gaitā, nu es varu tikai vēl vairāk abrīnot šos cilvēkus un paust nožēlu, ka šādām drausmīgām represijām šie cilvēki joprojām ir pakļauti, viņi pilnīgi noteikti to nopelnieši. Tāpēc pilnībā atbalstu tos ierosinājumus arī, ar ko nāca klēja Lohbīlers kundze par to, ka Buzeka kungs varētu uzrakstīt vēstuli uh, saistībā ar šo Vietnams Nacionālo dienu un paredzēto amnestiju, un, un varbūt tiešām varētu uzsākt arī darbu pie specifiskām rezolūcijām šajos jautājumus. Es domāju, ka Gomešas kundzei, es domāju, izdevās paust mūsu visu viedokli un sajūtas. Mēs tiešām ļoti augstu vērtējam kultūru un iedzīvotājs, kas šajā reģionā dzīvo. Nu, protams, būtu nedaudz mākslot šī četras valstis visas likt vienā tādā uh, vienā vēža kulītē, bet, eh, jo šīs valsts, protams, ir ļoti atšķirīgas, bet šajos nolūkos varbūt tas ir iespējams. Skatos, ka vēržietas kundze arī vēl vēlējās izteikties, un pēc tam došu vārdu doktorai Ričardsonai, bet tagad vēržietas kundzei vārds. Jā, paldies priekšādātāji. Jūs man gandrīz izņemāt vārdus no mutes, jo tas, ko es gribēju teikt, ka klausoties kolēģu teiktajā, ja, ka mēs nevaram mākslot visu šīs četras valstis apkopot tādā vienotā veselumā, jo situācijas ir ārkārtīgi atšķirīgas, un es gribētu, lai arī pārējie runātāji to saprot. Es domāju, ka ir, protams, jāaiziet no tam reālajiem faktiem pašreizējās situācijas un jāņem vērā, ka situācijas ir ļoti atšķirīgas šajās valstīs. Un kā Gomešs kundze jau uzsvēra, tās ir valstis, kur ir arī, piemēram, regress vērots. Uh, un uh, citās valstīs atkal valdības izdara centienus. Un tāpēc, ņemot vērā mūsu nepie, nepieciešamību rīkoties cilvēktiesību jautājumā, mums ļoti uzmanīgi jāskatās līdz šiem notikumiem. Ir jāpievērš uzmanība arī tiem reālajiem centieniem, kas valstīs tiek izdavu, izdarīti, jāskatās ir uz visām šīm sarunām, uz, uz, uz to, ko valsts savukārt nedara, vienlaicīgi ņemot vērā to, kādi ir reālie fakti un kā šī situācija attīstās jo šīs četras valstis patiešām ir ārkārtīgi atšķirīgas. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji, paldies, Vēržjātas kundze. Un tagad, doktor Ričardson, nu kā jūs vēlētos komentēt šo mūsu pašreizējo diskusiju? Nu, man ir divi pāris minūtes, es saprotu, vai ne tā? Labi, ļoti ātri. Nerunājiet tikai pārāk ātri, saka priekšsēdētāji centīšos nerunāt pārāk ātri. Domāju, ka Lausā ierosinātā doma par rezolūciju Strasbūrā ir lieliska ideja, un es tiešām gribētu jūs mudināt šo ideju arī īstenot dzīvē. Par Kambodžu runājot, par sarkano khmeru jautājumu, es visu šo situāciju atru, nu, uzskatu par tādu vienkārši ār, ārkārtīgi svarīgu jo, jo piln, tas man pilnīgi šokē, ja kāds vēlētos apgalvot, ka korupcijas un vēl kaut kādi jautājumi ir atrisināti. Es gribētu gan redzēt, kādu pierādījumu tad ir iespējami E, vispār, lai to pierādītu. Par vēlēšanām Kambodžā runāt, es domāju, ka būtu atbilstīgi teikt, ka Kambodžā pilnīgi noteikti ir bijusi virkni valsts mēroga vēlēšanu, bet to nedrīkst savukārt jaukt ar demokrātisku normu īstenošanu, jo tas vēl pilnīgi neko nenozīmē. Tā ir viena un tā pati partija, viena un tie paši cilvēki, kas bijuši pie varas jau no 84. gada, un mēs redzam, ka ir arī pamats domāt, ka Kambodžas iedz, ar iedzīvotājiem tiek manipulēts, lai pie tā nonāktu. Runājot par plašsaziņas līdzekļu klātbūtni nu, Kambģo arī šeit jāpiemina, ka televīzija un radiostacijas ir, gavar, ir valdības pārvaldībā, kontrolē. Un tā nav brīvu plašsaziņas līdzekļu informācija, kas tiek nodrošināta kas attiecas uz standartiem, ko piemērojam, kad domājam par Kambodžu un par progresu, kas novērots. Protams, mēs labprāt gribētu, lai ISSPR tur darbotos un tāpēc, bet tāpat laikā gribētu tomēr šīs apakškomitejas locekļus mudinātu pārlasīt 91. gada Parīzes mieru nolīgumu un atcerēties, ko valdība toreiz apsolīja Kambodžas iedzīvotājiem. Tu kā salīdzinošais kritērijs, tas ir ļoti instruktīvs lasāmais materiāls, jo ta, Tas bija gan sarkano hemēru laikā, gan, gan citu periodu laikā, bet tur ļoti labi ir pateikti visi šie centieni. Un visbeidzot par Vietnamu, nu, maz kas man padarītu laimīgāku, kā vien saņemt informāciju, apsolījumu no Vietnams valdības, ka mūsu ziņojums ir faktuāli nekorekts, ka tā nav taisnība. Es labprāt to dabūtu zināt, ja runājam par izteiksmes brīvību vietamā un īpaši par to, kāpēc eh, kāpēc uh, eh, 97. gada lēmums uh, tika atcelts beidzot par to, ka tiek sodīti cilvēki, kas uh, izteikušies pret valdību. Par 317 tematiem šāda veida sots. Uh, E, pieņems. Un par tā aizem runājot, te man vēstniekam jāsaka, mēs uzskatām, ka izmeklēšanas komisija, komiteja, kas šobrīd nodarbojas ar e, kopš e, jā, aprīļa ar notikumu izskatīšanu, ir ļoti laba doma, jo, ja, jo, ja komiteja, ne, tomēr, ja komiteja netiks veidot tādā veidā, ka tur tiek pārstāvēts visas interesētās puses un visas dažādās frakcijas, tad tādā gadījumā tās secinājumi arī netiks pieņemti, netiks uzskatīti par, par leģitīmiem. Nu, un tāpēc ļoti svarīgi, kādā veidā šī komiteja tiks veidota. Paldies uz, par uzmanību. Paldies. Turpina priekšsādāt. Paldies par šīm noslēdzošajām piezīmēm. Protams, ka būtu ļoti labi vēlreiz dot vārdu arī vēstniekiem, lai viņi varētu atbildēt uz šiem jautājumiem, bet, diemžēl, mums nav tās iespējas uzklausīt viņus. Mums nāksies vien turpināt diskusijas savā starpā, nu, un, protams, arī ar komisiju un augstiem pārstāvjiem bet šobrīd mums nav tam laika. Tad ir tomēr saņems īpašs lūgums no divām pusēm īsumā izteikties, tātad iesaistīties šajā diskusijā, kā jau minēju, mūsu vidū ir arī viens patna kopienas pārstāvis no Vietnamas, un gribētu līdz ar to šim pārstāvim arī dot vārdu. Lai viņam dosim vārdu uz divām minūtēm, lai viņš izklāst savu viedokli par šo situāciju. Paldies! Mēs patiešām priecājamies, ka varam vērsties šeit pie apakškomitejas un uzrāt, ja to jau otro reizi. Mēs šeit pārstāvjam savus brāļus un māsas, e, budistus Vietnamā. Šobrīd pret viņiem notiek krimināla vajāšana un īpaši to dara reliģiskā policija Vietnamā. Viņi šie cilvēki tiek izmesti no valsts, e, no klosteriem un kopš pēdējās, pēdējā apmeklējuma jau otro reizi mūsu, mūsu draugi tik, ir izmesti no sava prēļa. Mm, Vietnamas varas iestādes tagad tur viņus eh, atsevišķi, viņus mēģina izkliedēt. Un tā tas ir jau sešu mēnešu gaitā, tāpēc mēs gribam lūgt Eiropas Savienības palīdzību, aizsargāt viņu tiesības iet savu garīgo taku, tā lai viņi varētu tur, turpināt mācīties kļūt par miera, sapratnes un harmonijas vēstnešiem. Tā ir eh, viņu vēlme palīdzēt savai tēvzemē. Man blakus ir eh, māsa, kas ir redzējusi to visu. Un es gribētu lūgt arī savu, savu vecāko brāli no šī klostera pāris vārdus arī teikt. Paldies! Paldies! Pagājušajā reizē, kad biju šeit, es lūdzu jūsu palīdzību un aizsardzību maniem brāļajiem un māsām. Jo es biju nobežījies, ka e, viņi varētu zaudēt savu dzīvību. Bet šodien man ir laba ziņa jums, ka par spīti represijām neviens nav zaudējis savu ticību, un par spīti nepārtrauktajām represijām un vardarbībai neviens netika nogalināts. Es mīlu savu zemi un savu tautu, un es augstu vērtēju visas manas valdības centienus, un es esmu šeit, lai aicinātu jūs sniegt atbalstu manai valdībai, lai viņi saprastu un aizsargātu manus brāļus un māsas un viņu bērnus. Un, ja jūs ļausiet, es teikšu dažus vārdus manai mīļajai valdībai. Mana mīļā valdība, es pārstāvu brāļus un māsu Baking klosterī, kur mēs nākam kopā, lai veltītu visu savu dzīvi tam, lai mācītos mierā un saskaņā. Un mēs tik daudz reizes jau esam centušies ar jums sazināties, lai jūs saprastu mūsu ticību un mūsu centienus, bet mūsu balsis nav tikušas sadzirdētas, uzklausītas un saprastas. Šodien mēs esam starptautiskās ģimenes priekšā, un es atkal paužu šo savu vēlmi un manu jauno brāļu un māsu vēlmi. Mēs gribam, lai jūs mūsu uzklausītu, dzirdētu, aizstāvētu mūs un mūsu brāļus un māsas un bērnus. Un sniedzot savu aizsardzību, jūs eh, padarīsiet mūsu ticību iespējamu, jo bez tās mēs nevarēsim dzīvot um, bez vardarbības un miera. Paldies! Thank you very much, you. Liels paldies, saka priekšādātāja, paldies, un jums ir viss mūsu atbalsts. Nu, tālāk vēl vienu valsti iekļausim šeit, nu tas varbūt nav tā taisnīgi, iekļausim vēl vienu valsti šais diskusijās uz divām minūtēm. Mūsu vidū ir Haris Azars no organizācijas, kas saucas Kontras no Indonēzijas. Viņš, viņam dosim vārdu uz divām minūtēm. Un kontras nozīmē komisija, kas saistīta ar vardarbības upuru pazušanu un tātad izmeklēšanas komisija Azarkungs ir uzstājies arī Eiropas NVO fórumā 12. un 13. jūlijā, un tagad viņš to dara šeit parlamentā. Lūdzu. Lielas paldies priekšādātājs kundze. Pavisam īsi, kā jau minēja, Gomešas kundze attiecībā uz Indonēziju gribējusi informēt, kāda ir tur situācija ar cilvēktiesību jautājumiem. Tur ir arī vairākas pārmaiņas īpaši attiecībā uz cilvēktiesību tiesību aktiem. Šīs pārmaiņas tomēr nav tādas automātiski garantētas. Un cilvēktiesība aizsargāšana Indonēzijā nav garantēta. Cilvēktiesība eh, aktīvisti joprojām tiek pakļauti krimin, kriminālai vajāšanai, piemēram, pretkorupcijas ietvaros, tika, eh, cīņas ietvaros tika uzsāktas rīcība, eh, tiesasprāv pret viņiem. Uh, Tāpat tas attiec uz reliģisko brīvību. Arī tā joprojām ir eh, ļoti īpaši jāaizsargā Indonēzijā. Papua, piemēram, situācija pasliktinās veselības izglītības jautājumos. Tie politiskie aktīvisti tiek kriminalizēti un spīdzināti. Nesodāmība izriet arī no daudziem citiem tiesību aktiem, jo projām eh, valdība necīnās pret to. Uh, It īpaši tajos gadījumos, kad runājam par jau iepriekš nodarītiem pārdarījumiem, pie kā, piemēram, mača šobrīd tur norisinās demokratizācija, bet te taču jā, jādomā arī par upuriem, kam ir tiesība, tiesības uz, eh, uz kaut kāda veida kompensāciju, uz cīņu par savām tiesībām. Runājot par Eiropas Savienību, gribētu teikt, ka vien ļoti svarīgi ir viņu ārpolitika un sadarbības politika ar Indonēzijas valdību ka, kurā uzsvērts konkrētajie tiesisko aktu īstenošanas pasākumu cilvēktiesību jomā. Otrām kārtām gribēju paust pilno atbalstu CSO, lai dotu pilnvars jaunai starpāzijas eh, starpvaldību eh, konferencē, jo, ko es piedzīvoju iepriekšējā pāris mēnešu laikā, Mūsu sadarbība ar jauno komiteju ir norādī, noraid, noraidīta no cilvēktiesību komitejas uh, puses. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies par šo informāciju. Un šķiet, ka ir tikai atbildīgi, ka tagad varētu dot vārdu arī kolēģei Gomešai, kas ir bijusi mūsu vēstniece Indonēzijā. Nu, viena minūte. Es tikai gribēju teikt, at, atbalstu šo izteicienu joprojām problēmas ir, novē, protams, ir novērot arī uzlabojumi, bet ir vajadzīgs starptautiskās sabiedrības līdzdarbības šeit. Un uh, tāpēc arī par šo organizāciju runāju, jo tā jāatbalsta. Viens no uh, gadījumiem, piemēram, tad, kad kontras uh, dibinātājs man ir, kas ir man labs draugs, tika brutāli noslapkavots, kad viņš pārlidoja no Indonēzijas uz Nīderlandu. Viņu noindēja. Un tur, protams, līdzzinātāji pilnīgi tiešā veidā bija arī Mm, izlūkošanas dienesti, kas ir valdības pāraudzībā. Viņa atraitne Sačevātī ieradīsies, stra, ieradās Strasbūr, ieradīsies Strasbūrā nākamā septembra, un es ceru, ka mums būs iespēja viņu arī uzklausīt. Un es ceru, ka mums, mēs varēsim uzstāt vēl vienreiz uz to, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, ka ir jācīnās pret šo nesodāmību Un uh, visi tie, jo, jo šis cilvēktiesība aktīvists bija tiešām lielisks, es gribētu tiešām paust cieņu, respektu viņam un visiem Indonēzijā, kas cīnās par cilvēktiesībām. Un tiešām papoti e, situācija jāatzīmē, tiešām ir ļoti nopietna un satraucoša. Un vēl jāicina būt Indonēzijas valdību to risināt. Paldies, Gamaša kundze, saka priekšādātāji. Indonēzija pilnīgi noteikti ir valsts, karī, kurai mums būs jāpievērš uzmanība un ļoti uzmanīgi tas būs jādara savā nākotnes darbā. Nu, un tagad Gribēju pieminēt, ka mums, diemžēl, šodien nebija laika runāt par Azijas cilvēktiesību reģionālo mehānismu, kas ir salīdzinoši jauns mehānisms un kas šobrīd attīstās, bet varbūt pie tā varēsim atgriezties vēlākā laika posmā. Vēl viena lieta, ko pieminējām tikai pavisam īsi, bija tas, ka drīz nosiks ASEM eh, samits šeit Briselē oktobrī. Līdz ar to visas jūsu valstu valdības piedalīsies šajā samitā. Un mums līdz ar to būs iespēja turpināt diskusijas arī starp parlamentāriešiem un pilsoniskās sabiedrības eh, organizācijām. Tāpēc paldies visiem runātājiem, paldies par ļoti vērtīgas, vērtīgo sniegto informāciju un ceram, ka cilvēktiesības patiešām spēlēs būtisku lomu jūsu valstu tālākajā attīstībā un arī Eiropas Savienības attiecībās ar jūsu valstīm. Lielas paldies vēlreiz! Un tagad varam pāriet pie sastā darba kārtības punkta. Mm cilvēktiesību uzklausīšana Ķīnā, uzklausīšana par cilvēktiesībām Ķīnām seko dialogam ar Ķīnu, kas 29. jūnijā tika aizsākts Madridē. Turklāt šķiet, ka notiks arī Eiropas Savienības Ķīnas samits šī gada otrā pusē, un tas tāpēc būtu ļoti atbilstīgi, ka mēs apspriestu šo situāciju. Vakar paplašinātā biroja locekļi apsprieda uzslēgtā sanāksmē ar um, komisijas oficiāliem pārstāvjiem šī iepriekšējā saruna raunda rezultātus. Tas bija saruna rauds par cilvēktiesībām Ķīnā. Un kā jūs zināt, pēc sazināšanās ar augsto pārstāvi deputāti guva piekļuvi arī izvērtējumu pētījumam, kas attiec uz Eiropas Savienības un Ķīnas cilvēktiesību dialogu. Un uh, mums patiešām ir vajadzīgi daudz vairāk kopēju pūļu un centienu, lai panāktu šo situācijas uzlabošanos. Un ja ir bijuši kādas pozitīvas pazīmes, kādi pozitīvi notikumi, piemēram, atsevišķi uh, mehānismi, kas izveidot, lai uzraudzītu spīdzināšanas uh, aizliegumu ievērošanu un lai veicinātu arī sabiedriskās debatas Ķīnā par sarežģītiem jautājumiem. Daudzos aspektos cilvēktiesību situācija Ķīnā patiešām ir pasliktinājusies, nevis uzlabojusies. Uh, Nu, ne jau man tagad būs, ne jau man tagad būtu jāuzskaita visi šie, šie gadījumi, bet es tikai gribēju uz tiem norādīt, jo tie zināmā mērā atspoguļo kopējo drūmo situāciju cilvēktiesību jautājumā Ķīnā, kas taču ir tik ļoti nozīmīga valsts. Nu, Sijabo tika aizturēts un notiesāts, jo viņš ir intelektuālā manifesta hartas eh, sagatavotājs 2008. gadā cilvēku tiesību jurists, kā šis Engs ir pazudis un pēc tam atkal divainā kārtā parādījies. Saharova balvas svinētāja Huģija joprojām ir uh, cietumā. Un uh, cieš no veselības problēmām, un tie ir tikai daži piemēri no tiem pārkāpumiem, kas norisinās šajā valstī. Nu, man jāsaka turklāt, ka esmu ļoti nobežījusies arī par tiem ziņojumiem, kas nāk par joprojām brutālo iz izrīkošanos eh, daudzās Ķīnas reģionos ar minor etniskajām minoritātēm. Nu, tāpēc, kolēģi un draugi, tagad eh, mūsu vidū ir ļoti daudz tādu prominentu runātāju, un pirmām kārtām došu vārdu Trevisona, Lordam Trevisonam no Brītu Lordu palātas. Viņš ir arī Eiropas Savienības eh, Lordu palātas komitejas loceklis, un viņš ir šeit, lai runātu par savu neseno ziņojumu, kur nosaukums ir Zvaigznes un pūķi Eiropas Savienība un Ķīna. Un, un lūdzu došu jums tagad desmit minūtes eh, iespēju uzstāties. Liels paldies, ir liels, prie, liels prieks būt šeit, būt atpakaļ. Nu, tā tad nedaudz fona informācijas par to ziņojumu, kas uh, tika sagatavots par Ķīnu. Nu jā, tas šķitu pašsaprotami, bet jāiepazīstina jūs arī ar koncepciju. Nu, kāda ir situācija Ķīnā? Tur ir 1,3 miljārdi cilvēku, un tā ir apmēram viena ceturdaļa no visas pasaules uh, cilvēku rases. Uh, Un Eiropa ir lielākais Ķīnas noiet tirgus, šeit tiek piedāvāt ļoti, piedāvāts ļoti liels skaits Ķīnas preču, un attiecības ar Ķīnu ir datējamas jau ar 1985. gadu ar tirzniecības un sadarbības nolīgumiem. Šis ir pēdējais nolīgums, tas joprojām ir spēkā, un tas, protams, ir morāli novecojis, to vajadzētu aktualizēt, tādēļ tieši tagad norisinās sarunas Eiropas Savienības attiecības ar Ķīnu 2003. gadā mainījās visai dramatiskā kārtā, tad, kad mēs mēģinājām atcelt uh, ieroču embargo pēc notikumiem Ķaņaņmaņas eh, skvērā, Ķaņaņmaņas laukumā, un tas nenotika līdz ar to Ķīna joprojām darbojas uh, pietiekam pašpārliecināt un neievēro mūsu prasības. Jāņem vērā arī tas, ko Eiropa ir darījusi Ķīnā. 19. gadsimtā un agrīnajā 20. gadsimtā uh, lielas Eiropas varas Ķīnā uh, varbūt uh, nebija pie, pietiekami laipni noskaņotas pret ķīniešiem un Ķīnu kā valsti tādu. Kopš 90. gadiem uh, apvienotā karaliste aizstāv Hongkong, aiz, atstāja Hongkongas teritoriju, un Hongkong joprojām nav izveidojusies par patiesu demokrātiju. Tātad, ņemot vērā vēstures gaitu, mums ir jāņem vērā, ka Ķīnas valdībai, nu, ir ļoti tāda visai laba atmiņa. Un, uh, ņemot vērā to, ka eh, Ķīna eh, ir eh, ANO dalība valsts, tā nav darbojusies saskaņā ar ANO principiem un noteikumiem, un īstenībā Ķīna savu suverenitāti uzskata par galveno panākumu ķīlu, un uh, starptautiskā kontekstā arī darbojas tikai, lai gūtu savu pašlabumu. Un mums tas ir jāņem vērā tad, kad mēs sadarbojamies ar Ķīnu. Tālāk Eh, es vēlējos pateikt eh, arī dažas ģeopolitiskas detaļas. Tātad G2, eh, G2, tātad Ķīna un tikai ASV, vai tās būtu vienīgās iespējamās divpusējās attiecības, un Eiropas Savienība tikai sēdētu uz rezervistu soliņa. Mēs uzskatām, ka šādas G2 attiecības nedrīkst pieļaut. Tas nebūtu tas, ko mēs vēlētos. Uh, Un vēl dažas detaļas. Mēs esam saņēmuši ļoti daudz spēcīgu signālu no Ķīnas, proti Ķīna un tās valdība neatkāpsies no konkrētiem principiem. Viens no principiem ir viena Ķīna, tā tad ne tikai runājot par Taivānu, bet arī par cilvēktiesībām. Tālāk Tibeta un Ķīnā ir viena partija, un uh, tāda situācija arī saglabāsies, tā tad uh, vairāk partiju neradīsies, un uh, Ķīna nav gatava atkāpties no šādiem principiem un mēģina saglabāt savu leģitimitāti Uh, uzlabojot ekonomisko uzplaukumu. Vai nu mēs runājam par klimatu pārmaiņām vai par ko citu, ekonomiskā izaugsme viņiem ir galvenais bauslis un viņi vēlas arī uh, izskaust nabadzību, lai varētu saglabāt varu. Bet ir patiešām cilvēktiesību pārkāpumi vērojam Ķīnā, jo projām tiek piespriests nāves sots, cilvēkiem tiek izpildīts nāves sots, viņi tiek iemesti cietumā bez tiesas. Eh, nav nekādas demokrātijas, piemēram, ciemu līmenī situācija ir ļoti bēdīga, cilvēki tiek vajāti, cilvēktiesība aktīvisti tiek vajāti, eh, reliģijas brīvība gandrīz eh, nepastāv, jūs minējat falangoņu kustību, bet tāpat var runāt arī par tradicionālo katoļu baznīcu, joprojām tiek izmantot spīdzināšana un. Lai gan Ķīna ir parakstījusi starptautisko um, pilsonisko un valdības tiesību uh, konvenciju. Tas notika 1990. gadā, bet joprojām uh, šī konvencija nav ratificēta. Ņemot vērā visus šos principus, Ķīna uh, Mēs ar Ķīnu esam diskutējuši, mēs esam uh, ar viņiem apspriedušies, un viņi teica, ka īsnībā cilvēku tiesību situācija Ķīnā nekad nav bijusi labāka kā pēdējo 5000 gadu laikā. Līdz ar to viņi tādā veidā glorificēja savu pagātni. Un ekonomiskā patēriņa tiesības ir uzlabošās pēdējos 20 gados. Uh, Viņi uzskata, ka tā ir viņa galvenā prioritāte. Mēs varētu uh, iebilst, bet mums ir jāsaprot, ka, ja runājam par tūkstošgads attīstības mērķiem, tad Ķīna šeit ir izvirzījusies priekšā pārējiem finālistiem. Un uh, uh, tiek arī vērot cilvēku tirzniecības gadījumu, cilvēki tiek aizturēti, cilvēki tiek ieslodzīti bez tiesas. Bet, ja mēs runājam par dialogu izveidi, un, protams, ir Eiropas Savienības Ķīnas cilvēktiesību dialogs, uh, Eiropas Savienība mēģina veikt spiedienu uz Ķīnu, ņemot vērā konkrētus individuālus gadījumus, esam guvuši arī panākums šajā jomā, un mēs skaidri pateicām, ka Eiropas Savienībā spēkā esošie cilvēktiesību likumu un vērtības ir jāievēro, un tie nav tikai tukši vārdi. Mēs esam arī pieredzējuši uh, daudz panākumu, piemēram, uh, tiesiskās valsts principu ievērošanu, uh, runas brīvības ievērošana, ir arī e, sadarbības programma, tā ir gūs patiesām lielu veiksmi, bet izskatās, ka viņi Ķīnā neuzskatīja, ka tas būtu kas būtisks un ka to vajadzētu uzskatīt par lielu sasniegumu. Priekšsēdētāji, ja mēs runājam par šo dialogu un ar to saistītajām grūtībām, tas ir ierobežots, tas bieži vien nav realistisks, ir uh, Uh, dažādi ierobežojumi, cevišķi tos uzliek Ķīna, bet ja mēs runājam par pašu Eiropiešu nostāju, Ķīnā bieži vien uh, arī tiek izmantot stratēģijas kaldi un valdi, un ja mēs runājam par to, kurš eh, no valstu vadītājiem ir ticies ar Dalai Lāmu un kā Ķīna reaģē uz šiem faktiem, nu tas ļoti labi ilustrē visu situāciju. Un ir dalība valsts, kas mēģina to izmantot savā labā, tātad Eiropas pusē. Un nav tādas ciešas saistības starp tirzniecības veiksmi un uh, valstu attieksmi pret Ķīnu, runājot par cilvēktiesību jautājumiem. Pēdējā gada laikā Ķīna ir kļuvusi agresīvāk, un ja mēs tieši runājam par cilvēktiesībām, ir akmāli šī gadījums. Tas ir Eiropas pilsonis, kas eh, pagājuši gadu tika sodīts ar nāvi Ķīnā, lai gan visas Eiropas Savienības valsts pret to vērsās. Un tagad, ko mums vajadzētu darīt? Mēs saprotam, ka Eiropas Savienība vai dalība valstis uh, nevar uh, Uh, runāt par finanšu spiedienu izdarīšanu uz Ķīnu. Mums ir jābūt solidaritātiem, un ja mēs runājam par uh, cilvēktiesību ievērošanu, tad mūsu darba kārtībā ir jābūt ļoti nepārprotamai un pietiekam striktai. Bija tikai viens uh, cilvēku tiesību tiesas pārstāvs Pekinā mums vajadzētu arī uh, šo cilvēku tiesību dialogu padarīt pilnvērtīgāku un auglīgāku, un ir jārunā arī par uh, cilvēku tiesību elementu iekļaušanu tirdzniecības nolīgumos. Mums, protams, ir jāturpina sadarboties ar Ķīnu, bet Ķīna varbūt ir tāda vienpate un uh, mēģina tikai gūt labumu sev, nedomājot par sadarbību ar citām valstīm. Un mēs varētu piedāvāt arī varbūt kaut kāds finanšu stimuls, ja Ķīna uzlabotu cilvēktiesību situāciju. Uh, Protams, Ķīna ir bijusi visveiksmīgākā valsts, lai, kas ir izskaudusi nabadzību. Ir eh, ļoti daudz cilvēku, kas tomēr ir tikuši pie zināmas labklājības. Ne ASV, ne Eiropa nav spējušas panākt Ķīnu šajā kontekstā. Jaņem vērā, ka mums būs arī vairāk pilnvaru ārējās darbības jomā, bet mēs saprotam, ka Ķīnas veikums cilvēktiesību jomā mums galīgi nav pieņemams. Paldies, paldies! Lordam Teversonam, un es vēlējos teikt, ka neesmu pārsteigta, ka jūs kā Lordu palāts pārstāvis esat sagatavojis tik lielisku ziņojumu. Mēs zinām, cik nenogurstoši jūs pie tā esat strādājis, ka jūs esat pārliecināts Eiropietis, ļoti labi pārzināt situāciju Eiropas Savienībā. Liels paldies par šo patiešām. Uh, bagātīgo ilustrāciju, ko jūs mums sniedzāt. Mēs saprotam, ka ir jārunā par ekonomiskajām un sociālām tiesībām Ķīnā, tāpat kā par cilvēku tiesībām. Tagad es vēlējos dot vārdu Vanam Janhāja kungam. Viņš ilgu laiku ir uh, īstenojis kampaņas uh, eh, cilvēktiesību labā Ķīnā un viņš ir ilgus uh, gadus vadījis Beijing Haishi Shing uh, veselības uh, iestādi, institūciju, un Van Janhaja kungs to darīja kopā ar Hodžijā. Van Haja kungs arī ir aktīvi strādājis, lai veicinātu antidiskriminācijas iedīkļus uh, savā valstī. Viņš ir aizstāvējis HIV un AIDS slimniekus un tāpat ir uh, mēģinājis uh, sniegt savu ieguldījumu, lai pasargātu citas vārīgas sabiedrības kategorijas savā valstī. Viņš vēlējās runāt par pilsoniskajām tiesībām Ķīnā. Es gribēju teikt, ka viena no lielākajām viņa drosmes izpausmēm ir tas, ka viņš aizstāv arī uh, lesbietes un homoseksuālistus Ķīnā un mēģina arī izstrādāt konkrētus principus, lai aizsargātu seksa industrijā nodarbinātos. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos jums pateikties par to, ka ļāvāt man izteikties šajā komitejā. Un es vēlējos pateikt, ka, protams, mūsu organizācija sastopas ar lielām grūtībām Ķīnā. It sevišķi smaga situācija ir kļuvusi tieši pēdējā pusgada laikā. Eiropas Savienībai, protams, ir jāveicina spēcīgākas pilsoniskās sabiedrības izveida Ķīnā un ir jāizveido strateģiskas attiecības ar Ķīnu. Uh, Ja mēs, es eh, strādāju veselības eh, aprūpas jomā, esmu strādājis dažādās organizācijās, ehm, eh, darbojies arī aic profilakses jomā, bet, diemžēl, mājā man nācās pamest savu dzimteni. Es ceru, ka varētu uh, baudīt šeit aizsardzību, tātad lūgt palīdzību no Eiropas Savienības, bet jāņem vērā, nu, ka Ķīnā vide nav pārāk labvēlīga un arī valdošā gaisotne nav pārāk patīkama. Tātad, ja es došos atpakaļ uz Ķīnu, es vairs nevarēšu tik brīvi darboties. Un uh, valdība varētu veikt uz mani spiedienu. Pēdējo sešu mēnešu laikā Es esmu sadarbojies ar aģentūru Ķīnā. Mūsu sadarbība ir bijuši ļoti daudzveidīga. Esam uh, īstenojuši dažādus sociālos prož, projektus. 2002. gada decembrī mans kolēģis Hudžā un arī es strādājām pie vairākiem sociāliem projektiem. Un valdība joprojām traucē mūsu institūta normālu darbību. Ķīnas valdība ir ļoti spēcīgi iegrie, iegrožojusi NVO eh, attīstību, tādēļ mums bezmaz ir jādarbojas pagrīdē, ir daudz dažādu sarežģījumu, piemēram, nodokļu jomā, mūsu finansējumu nav tik viegli apgūt un tā tālāk. Mūsu Pekinas eh, institūts, eh, kas nodarbojas ar aids profilaksi un eh, informē cilvēkus par veselības aizsardzības jautājumiem, darbojas kā nevalstiska organizācija. Mēs sadarbojamies arī ar transseksuāliem, homoseksuālistiem, lesbietēm, aizstāvam mazākumu tausību pārstāvis un cilvēkus, kas slimo ar aids. Pēdējos septiņu, astoņu gadu laikā mēs esam veidojuši ciešas saiknes ar citām nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas šajā jomā un tāpat uh, mēģina iedzīvināt cilvēktiesību principus Ķīnā. tika runāts par uh, to, ka bieži vien asins analīžu rezultāti tiek eh, publiskoti, uh, netiek ievērots Hipokrātas vērests, uh, tālāk arī mazākuma tautības uh, cieši no sliktas attieksmes. Un, protams, ir īpaši cilvēku grupas, kas tiek marginalizētas, piemēram, aicis slimnieki un e, narkomāni. Pēdējos sešu mēnešu laikā e, Mūsu organizācija ir izjutusi smagu spiedienu no valdības puses. Un ņemot vērā to, ka mūsu organizācija piedzīvoja 16. gadskārtu, mēs to mēģinājām atzīmēt, bet martā policija pārmeklēja manu māju Un e, tad, kad bija seminārs e, organizēts, lai varētu palīdzēt e, seksa nozarē strādājošiem, valsts izdeva likumu, kas aizliedz plašsaziņas līdzekļiem ziņot par mūsu aktivitātēm. 18. martā Pekinā iestāžu pārstāvi ieradās mūsu birojā, tas tika pārmeklēts bez atļaujas, un tas nosaukums, ko mēs izmantojām, īstenībā nav tas nosaukums, ar kuru mūsu organizācija ir reģistrēta. Līdz ar un, un, un mūsu organizācija vispār tika eh, pagājuši gadu aizliegta. 25. martā valsts ierā, ierēdnis, eh, nodokļu ierēdnis ieradās uz mūsu biroju un teica, ka viņš ir apņēmies veikt auditu. Un nodokļu iestāde veica izmeklēšanu, pieprasīja piekļuvu gandrīz visiem mūsu darba dokumentiem, kas bija mūsu rīcībā, kas bija tur uzkrājušies pēdējo astoņu gadu laikā, tātad ziņojums par finansējumu, visas atskaites. Um, tur bija arī norādīti to cilvēku vārdi, kas ar mums bija sadarbojušies. Nu, varbūt pat tūkstoši cilvēku privātie dati tika uh, līdz ar to darīt zinām šīm iestādēm. 30. martā es uzstājos ar lekciju universitātē, lekciju pārtrauca policisti un pēc tam uh, semināra organizētājiem tika aizsūtīta vēstule, ka viņiem nevajadzētu uz savām lekcijām aicināt disidentus, lai viņi tur uzstātos studentu priekšā. Pēc tam atkal pie mums ieradās, uh, lai pārbaudītu visus mūsu dokumentus, ieradās kontrole un pagājuši nedēļa kāds uzņēmums, kas mums palīdzēja drukāt dažādus uzskats materiālus un bukletus, arī cieta no dažādiem pārmeklējumiem, pie viņiem um, ieradās ierēģi un um, trīs grāmatas uh, tika atzīts, ka tās ir um, drukātas nelegāli. Un īstenībā mēs neesam vienīgais NVO, kas cieši no šādiem uzbrukumiem. Pagājuši gadu Pekinas uh, ieņēmuma dienests aizliedza mums pieņemt vairākas iniciatīvas, un viens no darbiniekiem arī tika aizturēts uz vairākām nedēļām. Vairāki NVO cieš no valdības um, uzbrukumiem. Oxfam Hongkongā arī cieta no šādiem uzbrukumiem. Un Eh, tika arī pārtraukt sakari ar eh, Pekinas universitāti. Tīmekļa vietne tika aiztaisīta. Valdības administrācija arī pieņēma jaunas politiskās vadlīnijas, kas sāka darboties 1. martā. Un Tā tad jāņem vērā, ka ir eh, uzbūvēts tāds kā milzu mūris starp ehm, Ķīnā esošajiem NVO un starptautiskajiem donoriem. Un ir arī tāds kā ugunsmūrs, ja mēs runājam par eh, dat, ja mēs runājam datoru formulējumos. Un ļoti daudz NVO Ķīnā nevar darboties brīvi, jo valdība regulāri iejaucas viņu aktivitātēs. Ķīnas valdība tāpat ir vērsusies pret citām pilsoniskās sabiedrības grupām. Cilvēki nevar savus uzskats brīvi paust ne sabiedrībā, ne internetā. Lūguma rakstu iesniedzēja politiskie disidenti, akadēmiķi, mazākumtausību pārstāvi ir tikai daži no tiem, kas cieš no šīm smagajām represijām. Un uh, arī plašaziņas līdzekļi nevar uh, publicēties brīvi. about the uh, human rights dialogue, I, I give some my... Ja mēs runājam par cilvēktiesību dialogu. Eiropas Savienības Ķīnas politika, kas ir piekopta līdz šim, šis politiskais cilvēktiesību dialogs un uh, konkrēti soļi, lai panāktu to, ka Ķīna pieņemtu arī tiesiskas valsts un tiesiskuma principus. Eh, šāds darbs, protams, tiek veikts. Eiropas Savienībai ir jāturpina sazināties ar Ķīnas valdību, bet Eiropas Savienībai, protams, ir jāizveido strateģiskas attiecības ar pilsonisko sabiedrību šajā valstī. Really for... Pat tiešām Eiropas Savienībai ir jāizkopja attiecības ar pilsonisko sabiedrību Ķīnā, lai varētu to atbalstīt un sniegtai palīdzīgu roku, lai arī Ķīnas pilsoniskā sabiedrība varētu piedarī, pie, pilnvērtīgi piedalīties cilvēktiesību dialogā. Eiropas komisija varētu arī uh, organizēt konferenci, pirms kārtējās dialogu sanāksmes un labāk organizēt pilsonisko sabiedrību, organizēt apaļā galda sanāksmes, lai visi pilsoniskās sabiedrības pārstāvi varētu piedalīties šajā būtiskajā darbā. Es uzskatu, ka pilsoniskās sabiedrības pārstāvi no Ķīnas varētu pieprasīt, lai Ķīnas valdība arī uh, auglīgāk piedalītos šajā dialogā. Eiropas komisija un dalību valstu vēstniecības varētu organizēt arī um, tādus dažādus fórumus, lai varētu vairāk sazināties un apmainīties viedokļiem ar pilsonisko sabiedrību Ķīnā. Ja mēs runājam par sadarbību, I will suggest like uh, uh, Un finansējumu Eiropas komisija varētu izstrādāt tādas vairākas attiec attiecību formas, tātad a, divus atsevišķus dialogus, vienu ar e, pilsonisko sabiedrību, vienu ar varas iestādēm. Un cilvēktiesību aktīvisti Ķīnā ir patiešām izslāpuši pēc jūsu atbalsta, un jūs varētu paaugstināt budžetu, kas tiek veltīts cilvēktiesību aktīvistiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem Ķīnā. Uh, Es, protams, arī jums iesniegšu savu rakstisko paziņojumu un arī atbildēšu uz kolēģu jautājumiem. Un visbeidzot, es domāju, ka politiskā konkurence, tā tad, lai nebūtu tikai viena vienīga partija, būtu priekšnoteikums eh, pilsoniskās sabiedrības pilnvērtīgai attīstībai Ķīnā. pilsoņi nav organizēti un jāņem vērā, ka viņiem nav nekādu, nekādas eh, iespējas brīvības, līdz ar to startautiskajai kopienai vajadzētu palīdzēt pilsoniskās sabiedrības attīstībai Ķīnā. Un vajadzētu parūpēties par to, lai būtu vairākas konkurējušas politiskās partijas Ķīnā. Paldies! Statement. Lielas paldies par šo paziņojumu, Jāna Haikungs. Mēs dzirdējām par uh, tām grūtībām un eh, represijām, ko jūs piedzīvojat, strādājot eh, Ķīnas tautas vairākuma interešu labā. Un mēs arī dzirdējām daudz interesants eh, novērojums attiecībā uz Ķīnas un Eiropas Savienības attiecību veidošanas modeli. Bet tagad man ir prieks dot vārdu profesorei Marijai Holcmanai, uh, došu vārdu uz piecām minūtēm e, viņai, kura ir labi zināma eksperta Ķīnas jautājumos, un viņa arī pārstāv organizāciju Solidarité Šīn, tātad Ķīnas solidaritātes organizācija. Reconnaissante de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Paldies! Paldies, ka uzaicinājāt mani šodien. Esmu ļoti pateicīga par to. Un, uh, Man ir arī liels gods, ka var uh, uh, runāt uh, pēc iepriekšējā runātāja. Es esmu ļoti rūpīgi sekojis viņa darbam pēdējos gados un es esmu, es esmu apbrīnojis viņa apņēmību un drosmi un varu pilnībā piekrist visam, ko viņš teica par nepieciešamību sniegt reālu atbalstu Ķīnas pilsoniskajai sabiedrībai. Diemžēl viņa vajadzības ļoti bieži uh, nepareizi interpretē ne tikai Eiropas Savienība, bet arī starptautiskā sabiedrība kopumā. Pēc 30 gadu ekonomiskajām reformām Ķīnā, kas ir eh, nesušas, protams, daudz panākumu, tomēr šo 30 gadu reformu laikā nav izdevies uzlabot politisko situāciju. Mēs zinām par cilvēktiesību pārkāpumiem, uh, par uh, represijām pret tautu Ķaņmaņas laukumā, par uh, opozīcijas vadītāju sodīšanu. Mēs rietumos uh, zinām diezgan daudz par šiem jautājumiem. Mēs zinām, ka cilvēki tikuši ieslodzīti, notiesāti bez pamata. Mēs zinām par spīdzināšanām, par represijām, kas vērstas pret pacifistiem. Un mēs zinām, ka cilvēku tiesības netiek respektētas Ķīnā. Pavisam nesen, 2010. gada aprīlī, Ķīnas zinātnieks, kurš strādā Ķīnas starptautiskā attiecība institūtā, sagatavoja rakstu, kur tika aplūkota patreizējās Ķīnas valdības darbības teorija. Un no ārpus tā izskatās elastīga, runājot ar ārpasauli, bet patiesībā šī valdība rīkojas ļoti nežēlīgi valsts iekšienē. Tā ir problēma, un tādēļ ir ļoti svarīgi uh, izprast šo darbību, lai saprastu Ķīnu. Un šī raksta autors ir norādījis, ka mums ir jācenšas uzturēt Ķīnas kā lielvalsts tēlu ekonomiskajā pasaulē, tāpat nedrīkst noliegt arī militāro aspektu. Jāsaka, ka Ķīnā valda liels cinisms, un tas nozīmē, ka represijas tiek uztvertas kā Ķīnas valdības normāls darba veids. Un patiesībā vardarbība arvien pieaug. Mēs redzam, ka Ķīnā eh, pilsoniskajā sabiedrībā darbojas eh, tādas kā mafijas struktūras, kas ir eh, cieši saistītas ar vardarbību. Cilvēku tiesību apakškomiteja parlamentā un arī pie ANO ir novērojis, ka Ķīna 90. gados izteica vēlmi iestāties Pasaules tirsniecības organizācijā, bet kopš tās iestiež, iestāšanās Pasaules tirzniecības organizācijā un kopš Olimpiskajām spēlēm Pekinā lietas patiesībā ir regresējušas. 2009. gadā viens no cilvēktiesību aktīvistiem tika ieslodzīts un uh, uh, valdība teica, šis, šī ir mūsu Ziemassvētku dāvana jums. Patiesībā tā ir pļauka cilvēktiesību aizstāvju sejā, un mēs nevaram pret to izturēties vienaldzīgi, vēl jau vairāk tādēļ, ka Ķīnas valdība ļoti labi zina dažādus uh, piemiņas datumus, uh, dažādas svināmās dienas, un parasti ap šādiem zīmīgiem datumiem vardarbības vilnas pieaug. Ķīna ir uzlecoša, spēcīga ekonomika pasaules arēnā, bet par spīti daudz starptautisko žurnālistu darbām pasaulē tomēr tiek izplatīta nepamatota informācija. Kas attiecās uz avīzēm Ķīnā, tās Eh, nepārtraukti tiek slēgtas, ir tīpaši tās, kas eh, runā par cilvēku tiesību aizstāvjiem, par demokrātijas eh, pārkāpumiem. Jāsaka, ka šādu piemēru ir ļoti daudz, un, piemēram, viens neliels uzņēmums, kas uh, gatavo dokumentus. Ikā rītā atrodas eh, Pekinā un pagājušajā nedēļā tā svinēja savu aiziešanu no Pekinas. Un tas sakrita ar uh, gada dienas datumu, kad tika atzīmēti traģiskie notikumi Ķaņmeņas laukumā. Uh, šīs uh, izdevniecības materiāli, pirms tie tika parādīti Francijas televīzijā, tik tika iznīcināti. Tātad bija paredzēts tos rādīt Francijas televīzijā, bet šie materiāli, informatīvie materiāli, tika iznīcināti. Un e, šai izdevniecībai tagad ir jāaiziet no Ķīnas. Bez tām Ķīnā darbojas ļoti strikta cenzūra. Ķīna šo cenzūru realizē ļoti dažādos veidos, gan attiecībā uz rakstīto uh, presi, gan uh, elektroniskajiem informācijas līdzekļiem. Piemēram, universitātēs arī darbojas cenzūra. Ļoti bieži studentiem tiek liekts studēt atsevišķas tēmas un priekšmetus, jo valdība uzskata uh, šādas studijas par riskantām vai arī studenti uh, atturas no noteiktu tēmu aplūkošanas savos zinātniskajos darbos, jo baidās, ka viņiem uh, tiks liekta izbraukšana no valsts un ka viņi tiks iekļautā sauktumajā melnajā sarakstā. Patiesībā es pati arī esmu iekļaut melnajā sarakstā. Es nevaru iebraukt Ķīnā, bet es varu aizstāvēt cilvēktiesības Ķīnā, pat neiebraucot Ķīnā. Tādējādi es varu realizēt savu brīvību, lai arī es, esmu ierakstīta melnajā sarakstā, bet tie, kas atrodas Ķīnā, cieš ļoti smagi no šādas brīvības realizēšanas sekām, bez tam arī interneta saturs tiek cenzēts. Neatkarīgi no tā, jūs esat mazs vidējs uzņēmums vai individs, kuram ir savs bloks, uh, arī šā, šie cilvēki, šie uzņēmumi tiek represēti. Ja, piemēram, jūs izveidojat savu blogu, tad tajā pašā brīdī jūs jau nevarat turpināt vairs savu blogu rakstīt, jo eh, tas tiek traucēts. Pat, piemēram, ja jūs nemaz nerunājat par politiku, bet, piemēram, runājat par sliktas kvalitātes ceļiem vai kādiem, kādām citām nepilnībām, jums neļauj izplatīt šādu informāciju. Tālāk, cilvēki saņēma 50 centus ikreiz, kad eh, viņi pauž propagandu internetā, sarunās un uh, diskusijās. Tā kā informācija regulāri tiek izkropļot, 2009. gadā Ķīnā uh, no, notika pasaules uh, mēdī konference un Ķīna investēja desmitiem miljārdu eiro jaunos mēdījos, piemēram, tika izveidots jauns angļu valodā raidošs kanāls, kam vajadzēja raidīt dezinformāciju par situāciju Ķīnā, uh, lai šo dezinformāciju saņemtu miljoniem, miljārdiem klausītājiem, skatītājiem visā pasaulē. Šis angļu valodā raidošais kanāls raida ļoti plašā eh, spektrā, un Ķīnas eh, vadītāji eh, grib, lai šis kanāls raidītu, tad visā pasaulē būtu pieejams, bet problēma ir tā, ka ķīnas žurnālisti ziņo par ļoti stingru cenzūru. Tādēļ mēs uzskatām, ka Tas būtu, šī situācija būtu jāuzlabo, lai Ķīnas tauta saņemtu tiešām objektīvu viedokli par politisko situāciju pasaulē un lai tādējādi um, sniegtu kaut kādu pretmetu dezinformācijai par Ķīnu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šo padziļināto tendenci analīzi un arī par šiem piemēriem, ko jūs devāt par cenzūru un dezinformāciju. Kā arī paldies par jūsu ieteikumiem tiecībā uz to, ko Eiropas Savienība varētu darīt lietas labā. Un visbeidzot mums ir vēl viens runātājs, kurš pārstāv starptautisko kampaņu Tibetas aizstāvībai. Msjē Van Bitens ir Eiropas Savienības politikas direktors startautiskajā kampaņai Tibetas ītraša aizsardzībai, un mums ir e, jāatcerās, ka pēc 8. mārtas atcelšanās 2008. gadā joprojām simtiem tibetiešu e, ir ieslodzījumā, un mēs saņemam ziņojumus par ļoti necilvēcīgo attieksmi pret viņiem. Uh, it īpaši, ja viņi ir mm, reliģiskie cilvēki, reliģijas cilvēki, tad pret viņiem izturs jo īpaši nežēlīgi. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Seminārs par cilvēku tiesībām būtu jāskata plašākā kontekstā, un tā arī mēs redzam mūsu politiskās attiecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Tālāk par Ķīnas jautājumu. 27 Eiropas Savienības dalībvalstis nav saliedētas un mums nav vienotas politikas pār cilvēktiesību situāciju Ķīnā. Kādam būtu jābūt mūsu strateģiskajam redzējumam? Kādiem vajadzētu būt mūsu vidustermiņu un ilgtermiņu politiskajiem mērķiem un kur ir jānovelk sarkanā līnija? Eiropas Savienībai varbūt vajadzētu nozīmēt īpašu pārstāvi Tibetai, vai mums vajadzētu runāt par īpašu attieksmi pret Dalai Lāmu, vai mūsu līderiem vajadzētu tikties ar Tibets vadītājiem, kā to darīja prezidents Obama. Es domāju, tie ir jautājumi, par kuriem Aštons konzē būtu jādomā, un mums ir jānoformulē ļoti skaidrs vadlīnijas ārējās darbības dienestam šajos jautājumos. Fransua Goldman grāmata Globālā Ķīnas politika, ko publicē Eiropā, Eiropas padome, runā par attiecībām ar Ķīnu, un tur ir priekšlikumi Eiropas Savienības attiecībām ar Ķīnu, un tur ir norādīts, ka Eiropas Savienība ir jābūt saliedētāji un vienotāji savu attiecību politikas formulējumā ar Ķīnu. Mums jau ir bijuši divi dialogi ar Ķīnu šī gada jūnijā. Pirmais bija par militāriem jautājumiem, un otrais dialogs bija par attīstību. Tas šķiet ir pretrunā ar patreiz noteikto ieroču embargo. Bet mums būtu jādomā arī par ekonomiskajām attiecībām ar Ķīnu. Tas ir no vienas puses un otras puses demokrātiskās un politiskās attiecības. Un kāda ir mūsu priekšlikuma? Pirmkārt, mums vajag skaidri noteikt noteikums atsevišķu produktu importām, ir ja tīpaši tos, ko ražo ieslocītie darba nometnēs. Tāpat vajadzētu uh, samazināt atsevišķu tehnoloģiju uh, eksportu uz Ķīnu, kas varētu ierobežot preses un vārdu brīvību Ķīnā. Treškārt, mēs uzskatām, ka par Ķīnu būtu jārunā Eiropas Savienības augstlīmeņa sanāksmās vismaz korapēra līmenī. Tāpat vajadzētu rūpīgi padomāt par Eiropas Savienības diplomātu lomu Ķīnā un raudzīties, kā tie varētu palīdzēt Ķīnas nevalstiskajām organizācijām. Piektkārt, mēs uzskatām, ka ir nepieciešama Eiropas līmeņa atbilde uz Ķīnas rīcību Tibetā. Madridē notikušais seminārs 23. un 26. jūnijā, ko organizēja Spānijas prezidentūra, iezīmējās ar to, ka man uzruna pārtrauc Ķīnas diplomāts. Tomēr es gandrīz nolasīju visu savu tekstu par ekonomikas un kultūras attiecībām ar Ķīnu. Un šis ziņojums ir pieejams arī šeit talpā par to, kā palielinās represijas pret eh, kultūras darbiniekiem Ķīnā. Šajā ziņojumā ir arī aplūkots detaļas par to, kā Ķīnas valdība apspiež presas un vārdu brīvību Ķīnā un Tibetā. Mums ir nepieciešams atklātas debatas Eiropā par Ķīnas attiecību politiku un uh, Jāsaka, ka Ķīnas varas iestādes neizrāda nekādu politisko gribu uh, izvērst reāls debatas, kam sekot reāls pārmaiņas. Ķīnas valdība grib saglabāt kontroli pār Tibetu un jāsaka, ka Ķīna rāda pasauli, ārē pasaulē vienu seju, bet iekšēji mēs redzam pavisam citu Ķīnas valdības seju. Nesenais Eiropā veiktais izvērtējums par situāciju Ķīnā patvaļības kultūra netika publicēts, diemžēl. Bet mums ir jārunā par politiskajiem ieslodzītajiem, lai Eiropas un pasaules sabiedrība zinātu par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā. Mēs uzskatām, ka mums ir arī uh, aktīvāk jāiesaist Eiropas parlaments, nevalstiskās organizācijas un eksperti attiecībās ar Ķīnu. Mums ir jāstrādā ar Ķīnas cilvēktiesību aizstāvjiem, un visi šie semināri, debatas, dialogi ir jāpublisko, lai pasaules sabiedrība par tiem uzzinātu. Vispēcot, mēs uzskatām, ka šajās diskusijās apskatītie jautājumi arī ir jāpublisko, kā tas nebija Madrides semināra gadījumā. Vispēcot, mēs uzskatām, ka mums ir jākoordinē informācijas apmaiņas starp Eiropas Savienību un citām valstīm, kas ved cilvēktiesību dialogu ar Ķīnu, ieskaitot arī ASV. Priekšsēdētājs kundze, ņemot vērā arvien pieaugošo nesodāmību Ķīnā un augstprātību, ko izrāda Ķīnas valdības pārstāvji attiecībās ar Eiropas Savienību, kad iet runa par cilvēktiesību jautājumu, es domāju, mums ir jāsniedz vēl lielāks atbalsts cilvēktiesību aizstāvjiem Ķīnā un demokrātiskiem žurnālistiem. Ir jāizvērš vēl vairāk demokrātiskās sadarbības projektu ar Ķīnu, un visi šie punkti ir atspūkļot arī Eiropas Eh, ekonomikas un sociāla lietu komitejas sagatavotajā ziņojumā. Un Eiropas Savienības un Pekīs, Pekīnas delegācijā ir jāizveido īpaša nodaļa Tibetas jautājumiem. Un nākamajā budžetā vajadzētu atvēlēt atsevišķu finansējumu sadarbības projektu finansēšanai sadarbībai ar Tibetas tautu. Paldies! Paldies! Jūs nācāt klajā ar virkni ļoti svarīgām rekomendācijām, dialogam un tam līdzīgi. Šobrīd var secināt tikai to, ka visi trīs runātāji, tostarp arī Holcvens, profesor Holcven, pilnīgi noteikti uzsvēr, cik nepieciešama pārskatāmība, atvērtība, daudz vairāk atklātība šajos dialogos. Tā kā mums vidū ir arī Richardsons, prof, doktor Richardsona no Human Rights, uh, Watch biroja. Gribēju dot arī viņai iespēju izteikties piedalīties, un piedalīties šais debatēs, debatēs, ņemot vērā, ka tīri formāli mēs jau esam apmainījušies ar viedokļiem ar jums par cilvēktiesību dialogu. Doktor Ričardson, lūdzu. Liels paldies! Iepriekšējie ja runātāji jau ļoti labi atspoguļojuši situāciju ar cilvēktiesībām Ķīnā, un tāpēc savās piezīmēs pievērsīšos tikai Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām un atsevišķiem mehānismiem, ko tā var izmantot. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot to vērtību, ko Ķīnas valdība liek uz attiecībām starp ES un Ķīnu. Uh, lai veicinātu ne tikai diplomātiskas un tirdzniecības saiknes, bet lai arī, lai domātu, runātu par cilvēktiesību jautājumiem un tiesiskumu, kas lielā mērā, protams, ir arī Eiropas Savienības galvenie mērķi, Eiropas Savienības izaicinājums, ir nodrošināt spēcīgas intervences visā savā sadarbībā un darbībās ar Ķīnas valdību, bet īpaši tai, tādās formās, kas, eh, tajās formās, kas ir svarīgas Ķīnas valdībai. Pat ja Ķīnas valdība noraidēs es viedoklē, es tomēr vajadzētu cilvēktiesības padarīt par būtisku daļu no kopējām attiecībām ar Ķīnu ārpus šī pašreizējā cilvēktiesību dialoga arī jauno ietvaros. Un tad eh, Ķīnai jāuzņemas atbildība par eh, šo situācijas pasliktināšanos pēdējos sarunu raundos. Uh, novēr, novērojām, ka pietrūks salīdzinošo kritēriju. Un uh, jāsaka, te man jāizmanto Deversona, Lord Deversona teiktais. Tiešām tie ir tikai tādi rituālistiski šīs sarunas bijuši un nepietiekam spēcīgs. Pēdējais Madrids rauns, nu varbūt bija tāds marģināli labāks kvalitātes ziņā saistībā ar to informāciju, ko Ķīnas valdība bija gatava arī likt uz sarunu galdu un par ko tā bija gatava runāt. Uh, bet tomēr eh, tā vienalga nebija adekvāta. Dialogi ir arī problemātiski tāpēc, ka ne tik vien šo dialogu struktūru ļauj Ķīnas valdībai eh, turpināt cilvēktiesību pārkāpumus Ķīnā, bet, eh, un, protams, ka mums ir arī cilvēktiesību pārkāpumi Eiropas Savienībā, un Ķīnas valdība arī runā par tiem citās starptautiskajās organizācijās uh, dialogos tiek panāks, ka tikai ļoti daži no ārpus valdības aģentūras piedalās šajos dialogos un eh, vēlas pieminēt šos jautājumus. Līdz ar to Eiropas Savienībā ir virkni iespēja, ko tā vēl nav izmantojusi. Mūsu viedoklis par Eiropas Savienības Ķīnas semināru, ņemot vērā neseno Madrides samitu, Un atceroties, ka šo semināru galvenais uzdevums ir tomēr nodrošināt nelielu dialoga daļu, ir, nu, salīdzināšu uzskatāms par tādu labāku semināru nekā tie pārējie. Jo tika runāts arī par NVO, par to, ka arī viņiem jāpiešķir zinām lomu šajās diskusijās. Un šajās sesijās patiešām bija arī viedokļa apmaiņa. Tomēr, nu, nav, tas nav, to nevar uzskatīt par dialogu par cilvēktiesībām, bet atklāt sakot, puses vismaz, atklāt runājot, puses vismaz runā viena ar otru. Un tas, zināmā, varbūt mērā nozīmē kaut kādas pārmaiņas, bet tāpat laikā ar to nepietiek, ar to nepietiek. It īpaši, ja runājam par faktu, ka NVO līdzdalība ir bijusi ļoti ierobežota. Pat tajos raundos, kas notiek Eiropā, un es domāju, ka tas tiešām ir šokējoši. Diskusijas joprojām ir ļoti problemātiskas. Ķīnijas, Ķīnas dalībnieki nav ieinteresēti labākajā praksē, kas tiek eh, iekļauta dialogā, vai nu, ja gadījumā viņus tas interesē, tad viņi, viņi nav tādā pozīcijā, lai par to vispār sāktu runāt. Un ļoti reti, kad izdodas vispār gūt atbildes uz jautājumu, es uzdevu ļoti hipotētisks un ļoti atklāts un viennozīmīgs jautājums šāda veida dialogos. Nu, piemēram, paskaidrojiet, kā šim procesam būtu jāstrādā, bet es nedabūju nekad atbildes uz šiem jautājumiem. Problemātis, problemātisms ir arī mm, iekš tā, ka arī Ķīnas NVO nekādā mērā nepiedalās šajos, šajās diskusijās. Un tā viens šķiet, ka viss šī, šie, šīs organizācija pilnībā nodalīts no oficiālā dialoga, nošķirts no tām. Mēs nedrīkstam izslēgt no dialoga nevienu no šī kopējā Eiropas ekspertu kopuma. Uh, nu, viņu nacionālitātes dēļ vai tāpēc, ka Ķīnas valdība izrāda kaut kādu veidu nevēlēšanos strādāt ar šiem cilvēkiem. Vajadzētu iekļaut arī tādus Eiropas ekspertus, kuriem ir zināšanas par Ķīnu, kur prezentācijas ir eh, varbūt ietekmības un var kaut kādā veidā ietekmēt situāciju Ķīnā. Tālāk jāļauj starptautiskajiem un Ķīnas NVO eh, informēt eh, delegācijas no Ķīnas un no ES par to, kā arī iznāk šie oficiālie dialogi. Turklāt mēs vēlētos arī redzēt, ka tiek izveidot salīdzinošie kriteriji šādiem dialogiem. Uh, jo uzlabojums nav pieejams viennozīmīgā veidā. Nu, piemēram, par grafiku runājam. Vajadzētu prasīt arī kaut kādu veidu apņemšanās, kas laika gaitā ir noteiktos termiņos arī jāsaka, piemēram, zinām, tiesību aktu atcelšana, disidentu atbrīvošana, un Eiropas Savienība to ir prasījusi jau vairāk kā desmit gadus, bet vajadzot vajadzētu nonākt arī pie vārdiem, un tā kā Eiropas Savienība uh, šobrīd pāriet uz ārējo rīcības dienas, tad uz šo struktūru, un līdz ar to varēs arī izvērtēt dialogu un seminārus atsevišķā veidā. Mēs vēlētos, lai Eiropas Savienība koncentrējas uz pamat principiem par cilvēktiesībām, par to, kā veidā radīt efektīvu diplomātiju visā, pasa visā pasaulē. Uh, Jo vājākais punkts šobrīd, un to, protams, izmanto Ķīnas valdība, ir tas, ka dialogu un semināru vadīšanā vienmēr eh, piedāvā tikai to, ko viņi piedāvā, un Eiropas Savienībai tomēr arī vajadzētu izteikt prasības un neiziet uz kompromisu par saviem principiem. Plašākā ziņā runājot, mēs joprojām uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienība eh, skaidru un gaišu pateiktu, kāda ir noteikuma, lai tiktu atcelts ieroču embargo. Tā ir iespēja un tā būtu jāizmanto. Turklāt jāpārliecinās, ka cilvēktiesību jautājumi tiek pieminēti visās diskusijās, ne tikai cilvēktiesību dialogā. Un mēs vēlētos, lai šāda veida dialogs tomēr norisinās vismaz divreiz gadā. Es turklāt piekrītu Tever, Lord Teversona teiktiem par to, ka ir jārod iespējas arī sadarboties, jo tādas pastāv viena no stratēģijām varētu būt censties identificēt kopējos cilvēktiesību mērķus, piemēram, eh, starptautisku standartu ievarošanā, nu, piemēram, uh, Uh, labāku īstenošanas mehānismu izveidošanu. Mēs, piemēram, labprāt dot jums arī kaut kādus padomus par to, kāda veida temati tad ietilptu šajā kategorijā. Un visbeidzot, cilvēkties, eh, Human Rights Watch tic, ka Ķīnas valdība ne tik vien rēģē uz starptautisko spiedienu, bet rēģē arī arvien vairāk tajos gadījumos, kad valsts kopējiem spēkiem izsaka iebildums. Un tāpēc eh, šis eh, cilvēku tiesību apmaiņas process ir jādara daudz, publi, jāvē, ievēs no daudz publiskāk, atvērtāk ir jāiesaist attiecīgi eksperti un NVO Eiropas Savienībai e, kopā ar Ķīnas valdību ir jāizno kopēja pasākumu, tādu pasākumu, kas ir efektīvi un atbilstoši, un Eiropas Savienībā vajadzētu rasēties vairāk gadījumus, kad izteikties vienām balsī visām dalībvalstīm kopā par cilvēktiesību attīstības uh, gaitu Ķīnā. Paldies, saka priekšsēdētāji. Lielisks rekomendācijas, paldies. Tālāk cilvēktiesību dialogu attīstīšanai. Un pilnīgi noteikti atzīmēšu arī to faktu, ka pārskatāmība tiešām ir reāla problēma. Un ka šis juridisko semināru aptvērums tomēr ir atšķirīgs no dialogiem. Tālāk Rokas kungs no Eiropas komisijas izteiksies. Un pēc tam došu vārdu kolēģiem, lai viņi iesaistītos diskusijā. Rokas kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Protams, no Eiropas komisijas puses var tikai paust piekrišanu tam, kas tika teikts iepriekšējo runātāju uzrunās. Cilvēktiesību situācija Ķīnā pilnīgi noteikti nav apmierinoša. Kopš pēdējās publiskās uzklausīšanas esam redzējuši arī pasliktināšanos vairākos, vairākās jomās, kas attiec uz pilsoniskajām politiskajām tiesībām, bet progress joprojām ir tādās jomās kā ekonomiskās un sociālās tiesības. Un tas, protams, atbilst Ķīnas turpi arvien pieaugošajai ekonomiskajai attīstībai. Es domāju, visvairāk bažu raisa, bažas raisa fakti, un to redzējām pēdējo pāris gadu laikā, ka tādi fakti, ka ir tāda politikas maiņa virzības maiņa, un to vada no paša Ķīnas augšu, un, tas iet, un šī virzība ir prom no tiesiskuma. Un tas ir kaut kas tāds, kas mums rada ārkārtīgi lielu satraukumu, jo tas ietekmē ne tik vien Eiropas Savienības vērtības, bet arī tās pašas pamata intereses. bija arī plašas diskusijas, klausījāmies rekomendācijās par to, kā vislabāk īstenot, eh, izmantot šo instrumentu, rīku, kasti, kas ir mūsu rīcība attiecībā, attiecībās ar Ķīnu, tad man jāsaka, tā dialogs ir tikai viens elements no visiem šiem instrumentiem. Protams, ka jūs zināt, ka pavisam nesen noslēdzām novērtēšanas dialogu. Un tā visa rezultātā nācām klajā ar virkni rekomendāciju uzlabojumiem šim dialogam. Un man jāsaka, ka arī jūsu izteiktās rekomendācijas šo debašu laikā pilnīgi noteikti atspoguļojas. Eh, šajā gadījumā mēs esam uzsākuši sākotnējās eh, sarunas ar Ķīnu, eh, Madridē tas notika, un tagad cenšamies konstatēt tos veidus, kā labāk šīs rekomendācijas īstenot. Nu, un, protams, ka diskusijas ar Ķīnu turpināsies. Bet neskatoties uz to, mums nevajadzētu tomēr arī aizmirst, cik vērtīgs ir pats dialogs, jo dialogs tiešām dod mums iespēju divreiz gadā tomēr eh, padziļināti apspriest ar Ķīnas varas iestādēm un pārstāvjiem jautājumus, kas mums ir arī tādi kopīgi, kur mums ir kopīgs intereses. Un domāju, šie dialoga liederība ir, nu, ir ļoti, ļoti augsta. Pieredze liecina, ka tajā brīdī, kad tiek ko tomēr kaut kas skaidri un gaiši pateiks, tad no Ķīnas puses reakcija vismaz tomēr ir nedaudz labāka. Arī attiecībā uz cilvēktiesību aktīvistiem, juristiem un tam līdzīgi. No mūsu puses arī gribu teikt, ka piekrītu vēl vienam punktam. Piemēram, šis aicinājums spēcināt pilsonisko sabiedrību. Tas pilnīgi noteikti ir kaut kas tāds, kas ir mūsu tai kopējā struktūrā un domu gājienā, bet mums ir arī virkni citu ideju, ko darīt. Esam šobrīd tādā punktā, kur eh, nu, no iepriekšējām idejām un, un, un nolīgumiem atsakāmies, tagad pāriesim pie jau, uz jaun, pāriesim jaunā ērā, kur cilvēku tiesības būs vēl svarīgākas nekā iepriekš. Esmu pārliecināts, ka mūsu izstrādītās politikas tikai stiprinās šo dimensiju. Tātad, ko, esam gras, ko grasamies darīt? Pirmām kārtām, turpināt uh, uh, šo motivāciju, lai virzītos, uz, lai Ķīna virzītos uz vairāku pol, pol, politisko partiju sistēmu. Vēl viens jautājums spēcināt Ķīnas pilsonisko sabiedrību tā, lai tā varētu uzstāt uz savām tiesībām pati, jo šobrīd šo jomu arī izpētam. Turklāt nepieciešams stiprināt arī sadarbība starptautiskajās eh, organizācijās par cilvēktiesībām. Un mums ir jārēģē, aktīvāk jārēģē, ar apņēmīgāk jārēģē gadījumos, ka Ķīna izmanto klasisko argumentu par pamata interesēm un e, neņem vērā mūsu teikto, mūsu bažas noraida tās. Nu, mans pēdējais punkts ir šāds. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs turpinam izmantot tos instrumentus, kas ir mūsu izjūta - cilvēktiesību dialogs, publiskie paziņojumi, pasākumu, ko īstenējam, konfidenciālās sanāksmes, kurās cenšamies runāt par cilvēku tiesību jautājumu. Un, lai daram to konsekventi, ir vajadzīga turpināmība, nepārtrauktība. Un turklāt eh, cilvēku tiesību jautājumi visos jautājumos, visos līmeņos ir jāpiemina, tostarp arī samitā. Domāju, tā ir daļa no mūsu stratēģijas. Paldies! Paldies, Raukas kungam, saka priekšādātāji. Nu tā kā tik daudz no jums ir jau dzirdējuši par šo izvērtējumu par ēst Ķīnas dialogu, tad es patiešām gribētu kādu no jums vai arī vairākus no jums Uh, pieprasīt šo dokumentu pavisam publiski. Pastāv Eiropas Savienības regula par publisku piekļuvu dokumentiem. 1 no 49 čāsvītra 2001, un tur ir ļoti labas vadlīnijas, kā, kā lūgt piekļuvu šim dokumentam, kā to pieprasīt. Un Jerokas kungs saka, ka lūk daudz no idejām, kas ir prezentētas, uh, tagad, un ko eksperti šobrīd ir pienā šajā dokumentā atspoguļojas, tad es domāju, ka protams, pierādījums lok šodien guļas uz komisijas pleciem. Mums jātic viņiem, un mēs varam līdz ar to pieprasīt šo dokumentu un uh, to pašu arī izpētīt. Un tagad ir virkne deputāti, kas vēlas izteikties, un vispirms došu vārdu Tanoka kungam, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Esmu lepns, ka es reiz arī mm, liecināju uh, ASV kongresmeņu delegācijai, kas daļa uh, bija arī viesojās Ķīnā par cilvēktiesību situāciju Ķīnā, bet jāsaka, tas bija pirms trim gadiem, un nekas daudz nav mainījies šajā laikā. Tas stāsts atkārtojas un atkārtojas. Turklāt man jāatzīst, ka man ir īpaši liela interese, varbūt pat neobjektīva, subjektīva interese, tāpēc, ka esmu draugos ar Taivānas grupu, Ķīna daudzos veidos ir tāds ekonomiskais brīnums, apbrīnojam izaugsmu un droši vien tā kļūs par pasaulē otro vadošo tautsēmniecību. Pilnīgi noteikti jau ir mūsu pirmais tirdzniecības partners. Eh, un tāpat kā Indija, Ķīna ir valsts, kas, nu, gan ne ideālā kārtā tomēr attīstās. Viņi atsauca, at, atgriež savās uh, vēsturiski svarīgajās vietās, tā kā tas bija 18. 18. gadsimta beigā, kad, beigās, kad tās bija lielākās ekonomikas pasaulē. Bet šai valstī, protams, neizdodas uh, pilsoniskā un politiskā veidā uh, gūt progresu. Ķīnas diplomāti, ar kuriem ik pa laikam tiekos, vienmēr man saka, ka lūk, uh, ka tas vien, ka valsts ir tik milzīga un ka Āzijas kultūra ir tik specifiska, neļauj, šī, neļauj pieļaut šo daudzpartiju un pluralistisko dzīvesveidu. Nu, man jāsaka, es nevaru piekrist, jo gan Indija, kas ir salīdzin, salīdzinoši daudz lielāka par Ķīnu, tomēr ir īstenojusi pluralistisko domu gājienu un daudzparteisko sistēmu. Neskatoties uz to, ka, protams, šai sistēmā ir daudz kļūmes, vēl viena valsts, kas to labi parā, un tā ir Taivāna arī īsteno šo vairākumu kultūru un faktiski parāda demokrātijas iespējas, un tāpēc neredzu nekādu iemeslu, kāpēc arī Ķīna nevarētu virzīties šai, šai, jom, šai virzienā. Taivāna joprojām sastopas ar draudiem, militāriem, iebrukumu draudiem no Ķīnas puses, un jāsaka, Ķīna to apceļ jebkurā brīdī, jebkurā pie jebkuras iespējas. Un, un tā, piemēram, Ķīna nevarēja pievienoties dažādām starptautiskām organizācijām, Un, ne, un e, tas jau nenozīmē nebūtu obligāti viens Ķīnas, viens valsts principu pārkāpšana. Vakar kopā ar deputātiem svinējām uh, Dalai Lamas dzimšanas dienu. Un tikos ar uh, kolēģi no Taivāns, kas atkal stāstīja par to, kādas ciešanas ir viņa draugiem un kolēģiem no Ķīnas. Un tas ir Ķīnas, viss Ķīnas pirksts. Tur, tie, tur tiek nodrošināta, piemēram, tur, Ķīnā, piemēram, kā mēs zinām, tiek piespriezt nāves sots par tādiem noziegumiem, kas šeit vispār pat netiktu uzskatīt par tik nopietniem, nu, kaut vai, piemēram, ekonomiskā sabotāža un tam līdzīgi, tiek, notiek pārkāpumi pret ekonomiskajām minoritātēm un reizēm arī uh, daži no šiem, piemēram, neatbilstīgā darba apstākļos gūtiem produktiem var nonākt arī Eiropā. Ļoti labi arī zinu, ka bija šī it kā komerciālais spiediens, ko Ķīna izmanto, jo tai, protams, ir milzīgi tirgus spēki, lai piespiestu tādas organizācijas kā Jutilsat, um, piemēram, ne, ne, neraidīt Ķīnas gaisa telpā, jo tur bija tādas pietiekami brīvas un idejas, kas Ķīnas valdībai nebija pieņemas. Viņi uztraucās, ka mm, ka šim kanālam bija zināma kampaņa, kur bija runāts par to, ka uh, iedzīvotājiem vajadzētu izstāties no komunistiskās partijas un uh, 5 vai 6 miljoni ķīnieši faktiski arī izstājās no komunistu partijas, un tas bija galvenais draudz, tāpēc Ķīnas valdība izmanto šo komerciālo spiedienu, lai šī organizācija vairs neraidītu Ķīnas teritorijā. Un parasti jau mēdz teikt, ka pazīsti draugu, zinās, kāds ir cilvēks. Diemžēl tas arī attiecas uz Ķīnu. Ķīna draudzēs ar ļoti jocīgiem režīmiem, no tādiem no Bašīra valdības Sudānā, draudzēs līdz brutā, brutālajai militārajai huntai Birmā. Uh, Un šāda veida kompānija, protams, palīdz viņiem uzturēt šo ļoti dīvainu un uh, nepamatoto režīmu. Viņi tāpat draudzēs arī Ziemeļkoreju, kas ir viens no totalitārākajiem pasaulē, kas vēl saglabājies, un uh, Ķīna varētu nodrošināt izmaiņas šajā valstī, bet tā, protams, to nevēlas. Es tiešām ceru, un domāju, ka kolēģi man arī piekritīs, ka Ķīna ar savu ļoti plašo un bagāto ieguldījumu kultūrālajā mantojumā visā pasaulē un savu ļoti seno civilizāciju vienu dienu tomēr ļaus arī saviem iedzīvotājiem baudīt tādu pašu mieru un labklājību, kādu baudām mēs šeit Eiropā. Paldies! Much, Mr. Tanok, Barbara... Paldies, tagad Lohbīlers kundze. Paldies, paldies visiem ekspertiem par eh, prezentācijām. Mēs saņēmām tik daudz ieteikumu un eh, informācijas, ka vajadzētu to sākumā vispār sagramot. Un vēlējos pateikties Treverson kungam no apvienotās karalists. Jūs teicāt, jūs nesat pieredzējis, ka, piemēram, kaut kādā veidā ciest ekonomiskā un tirzniecības sadarbība ar Ķīnu, ja jūs skaidru un gaiši runājat par cilvēku tiesību pārkāpumiem tur. Un īstenībā Vācijā situācija ir tāda pati. Ja pat dažādi valdības pārstāvji ir kritizējuši Ķīnu par cilvēktiesību pārkāpumiem, tas nekādā veidā nelabvēlīgi neietekmē e, ekonomisko sadarbību ar Ķīnu. Tātad mums to vajadzētu paturēt prātā. Es sapratu, ka nav pietiekami daudz e, personāla, kas varētu darboties Eiropas Savienības Ķīnas delegācijā. Nu, būs jaunais ārējās darbības dienests. Un ņemot vērā tos smagos pārkāpumus un apjomīgo darba kārtību, kas mums ir jāizteno Ķīnā, mums noteikti vajadzētu padomāt par um, vairāk darbinieku pieņemšanu darbā. Hai, also the recommendation to develop. Van Jan Hai kungs teica, ka vajadzētu izstrādāt saskaņotāku un uh, pamatīgāk Eiropas Savienības stratēģiju saziņotos ar pilsonisko sabiedrību Ķīnā. Tas bija patiešām ļoti labs priekšlikums. Nu, es, protams, visiem ieteikumiem tagad nevaru pieskārties. Runājot par e, pausto kritiku, runājot par šo ES Ķīnas e, cilvēktiesību dialogu, nu, es to nedzirdu pirmo reizi. No NVO un dažādām organizācijām mēs esam dzirdējuši jau pietiekam skaļi paustu kritiku. Uh, un arī dažādas ieteikumus, lai eh, varētu uzlabot mūsu rīcībā esošos instrumentus, piemēram, skaidru kritēriju noteikšana, eh, kalendāra izstrāde un Ķīnai ir vienreiz jāpasaka, kad viņi ratificēs konvenciju par sociālajām un politiskajām tiesībām. Viņi to ir parakstījuši, bet tā vēl ir jāratificē. Uh, Mums nevajag to atkal uh, uzklausīt kārtēju reizi un par to apspriesties, bet uh, ir jāsāk rīkoties. Es ceru, ka komisija mums uh, sniegs dažus ieteikumus, ko darīt, kā reaģēt uz pausto kritiku. Es varēju iepazīties ar tā saukto slepeno dokumentu. Īstenībā tas ir slepens dokuments, un uh, šeit noteikti ir iespējami uzlabojumi. Es kādreiz arī darbojos nevalstiskā organizācijā, tagad esmu Eiropas parlamenta deputāte un nedomāju, ka mēs radām kaut kādu nedrošību, ja mūsu rīcībā ir dokumenti, ar kuru palīdzību varam uh, uzlabot savu darbu. Es uh, šādu veidu domu gājienam nevaru izsekot. Īstenībā šis ir tāds. Uh, bies dokuments, jūs nevarat to vienā mirklī izskatīt, un jūs, protams, ar to iepazīstat, to jūs nevarat arī neko pierakstīt. Un, ja jūs vēlaties strādāt pietiekami nopietni, jums ir jābūt arī iespēja iepazīties ar dokumentiem. Paldies! Loh, Bīlers kundze ir tagad Anna Gomeša lūdzu. Paldies! Paldies par sniegto informāciju. Particularly um, uh, highlight the Es eh, varbūt eh, mēģināšu atsaukties uz komisijas teikto. Viņi arī ir pieredzējuši, ka cilvēktiesību situācija Ķīnā pasliktinās. Jā, tie bija atbilstoši komentāri. Es domāju, mums noteikti vajadzētu ņemt vērā jaunos instrumentus, ko mūsu rokās ir ielicis Lisabons līgums un vajadzētu aktīvāk iesaistīties šajā dialogā kā Eiropas parlamentam. Un mūsu prezidentūrai. All the others brave Vajadzētu pieprasīt, lai huģā cilvēktiesība aizstāvja plakāts šeit tikt izkārts, eh, tāds liels plakāts, lai mēs varētu par to runāt pārliecinoši. Uh, uh Mums noteikti vajadzētu piesaistīt vairāk finansējuma, lai varētu izkopt savas attiecības ar pilsonisko sabiedrību Ķīnā. Mums ir jāatbalsta NVO, cilvēktiesība aktīvisti protams, arī dažādu netaisnību upuri. Es e, Ķīnā biju olimpisko spēļu laikā, un tā, man sirds patiešām asiņoja, tad, kad es lasīju Ķīnas avīzes, pat tās, kas bija angļu valodā, kur tika uzskaitīti Sečuānas zemestrīces upuru vārdi, upuru skaits un uh, upuru radinieku skaits. Un, protams, šie cilvēki vēlējās apbedīt uh, savu bērnu upuru, sa, uh, savu bērnu mirstīgās atliekas un pret viņiem izturējās kā pret kaut kādiem noziedzniekiem. Un uh, jāņem vērā, ka tas ir ļoti bēdīgi, ka skolas neatbild drošības standartiem, tādēļ tās arī iebruka. Uh, Protams, eh, juristi eh, dara izcilu darbu, lai cīnītos pret cilvēku izlikšanu no mājām, lai varētu aizstāvēt aids, eh, upurus un, protams, ir eh, beidzot arī jāatskaitās par to, kas notika Tjaņaņmeņas laukumā, un mums īstenībā, eh, pieņemot budžetu, arī visi šie principi ir jāpaturprātā, un eh, tas ir jāpaturprātā arī izmantojot mūsu rīcībā esošos finanšu instrumentus. Plašasnīgs līdzekļi spēlē milzīgu lomu. Un Holtmans kundze mums sniedz patiešām vērtīgu informāciju, ka mums ir jāturpina atbalstīt alternatīvie plašsaziņas līdzekļi. Es ceru, tie, kas ir atbildīgi par vēršanos pret uh, uh, apraides organizācijām, kas uh, mēģina ierobežot plašsaziņas līdzekļus, uh, piemēram, Edols attiks saukti pie atbildības par savu rīcību. Mums ir uh, cilvēktiesības jāpiemina vienmēr, tad, kad mēs sarunājamies ar Ķīnu, un uh, tas arī ir jāiekļauj kā tirzniecības nolīguma elements. Ārlietu komitejas priekšsēdētājam kopīgi ar Tirzniecības komiteju ir jāsarīko uzklausīšana, tajā jāpiedalās Tirzniecības komisāram un jārunā arī par darbaņēmēju tiesībām. Tās arī ir ekonomiskās un sociālās tiesības, tās ir, tā ir daļa no cilvēktiesībām. Uh, Mums par to ir jācīnās un cilvēku tiesību jautājumi, kā arī e, darba ņēmēju tiesības ir jāiekļauj pilnīgi jebkurā dialogā, ko mēs izveidojam ar Ķīnu. Tas ir svarīgi, lai varētu atbalstīt cilvēktiesības, bet, protams, ir jārunā arī par citiem principiem. Mums jārunā arī par patērētāju aizsardzību. Uh, E, bija šīs saindētā piena, saindētās zobu pastas problēmas. E, nu, tas ir ļoti svarīgi Ķīnas pilsoņiem, bet īstenībā tas skar e, arī patērētājs Eiropas Savienībā. said that uh, we've seen this pot. Es varu piekrist komisijas pārstāvim, ka ir šī varas maiņa, ka valsts vairs neiedzīvina tiesisks valsts principus. Ķīna ir pat tiešām ļoti iespaidīga civilizācija, bet tagad tur valda tādi mežonīgo austrumu likumi, kas ir pretstatā jebkurām Eiropas vērtībām. Tālāk. Ķīnas lomā īstenojot tam, jeb tūkstošgadus attīstības mērķus. Jā, lai īstenot šos mērķus, protams, ir jāvēro cilvēktiesības, tiesiskas valsts um, principi, bet kā Ķīna uzstājas startautiskajā mērogā, īstenojot šos mērķus, piemēram, runājot gan par Āfriku, gan par Āziju. Uh, Eh, mēs te varam runāt par Kongo un citām vietām, par Sudānu, par Bašīru. Protams, Ķīna vienmēr apvaino Eiropas Savienību, ka tā ir nekonsekventa un šādu iespēju nekad nepalaiž garām. Jā, viņiem ir taisnība Un īstenībā Ķīna nav vienīgā valsts, kas ko tādu var pārmest Eiropas Savienībai. Pēdējā ASV Eiropas Savienības dialogā, kas norisinājās Madridē jūnijā, Dies Balards no Amerikas teica, Ķīna ir sūdzējusies par Guantanamo līdžu cietumu, bet īstenībā Ķīna nosūtīja pratinātājus uz Guantanamo, viņi pratināja eh, apsūdzētos teroristus, un, protams, Ķīna šeit patiešām var kaut ko pārnest arī Eiropas valdībai. Un tāpat ASV valdībai. Es vēlējos komisiju lūgt eh, uzlū, atbildēt uz meitenkungu jautājumiem par militāriem dialogiem. Uh, un tas patiešām būtu no svara. Mums ir jāuzzina, vai šādi dialogi ir notikuši, un ja tie ir notikuši, mums ir jāiegūst visa informācija par to. Varbūt, ka mēs varētu organizēt eh, kaut kādu uzklausīšanu drošības un aizsardzības komitejā. Un visbeidzot, Nevien amerikāņi, bet arī Eiropas Savienība, īpaši parlaments, eh, spēlē lomu, lai ieroču embargo tiktu atcelts. It sevišķi pre Francijas prezidentūras laikā, kad prezidentūra sākumā apņēmās atcelt šo embargo, bet beigās to nevarēja, jo eh, tomēr Eiropas parlaments eh, pastāvēja uz savām tiesībām. Un mums ir jānosaka konkrēti priekšnosacījumi, kas ir jāievēro, ja viņi vēlas, lai šis embargo tiktu atcelts. Paldies Gomešas kundzei. Barbara Lohbīler, lūdzu. Paldies. Priekš... Paldies. Es eh, aizmirsu vēl uzdot pēdējo jautājumu komisijai.